Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi. Es nedomāju, ka daudz Eiropas parlama, parlamenta deputāti mūs pat laban vēro. Paldies, dārgais draugs, saka Buzekungs, uzrunājot deputātu telpā, kas esat ieradies. Sanders kundze, paldies, kas atnāku, saka vēl viens deputēts, deputāts jūs divi, skaitot mani, veseli trīs mēs šeit esam klāt. Un arī jūs, es atvainojos, ka uzreiz jūs nepieminēju, veseli četri, lieliski, saka Buzekungs. Pieci, vai cik labi. Tātad kolēģi ir daudzi, es atvainojos, ka uzreiz jūs nemanīju. Bet referents gan nav klāts. Benedek Jāvor kungs. Pirmais darba kārtības punkts. Mēs vēlētos pieņemt darba kārtību. Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim, ka tā ir pieņemta bez izmaiņām. Lielas paldies! Man nav nekādu sanāksmes vadītāju paziņojumu. Un protokoli sanāksmēm, kas notika 11. un 12. jūlijā 2016. gadā un 5. septembrī 2016. gadā. Vai jums ir kādi komentāri? Šķiet, ka nav. Labi, liels paldies! you, you the, the title, which is very long. Nosaukums ir garš, tā izlasīšana aizņemt apmēram vienu minūti. Saistoši gadēji siltumnīca efekta gāzu emisijas samazinājumu, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam, nolūkā izveidot noturīgu enerģētikas savienību un izpildīt Parīs nolīgumā paredzētās saistības un Eiropas parlamenta un padomas regulas numuru 525 čērsvītra 2013 par mehānismu siltumnīca efekta gāzu emisiju pāraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām grozīšana. Dārgais Benedek, par laimi nosaukums ir ļoti garš, gārna, garš lai jūs varētu būt ar mums kopā šeit ITRA komitejas sanāksmē. Un 2014. gada oktobrī Eiropas Savienības vadītāji noteica saistošus mērķus siltumnīca efektu gāzu samazināšanai vismaz 40% apjomā līdz 2030. gadam, salīdzinot ar, 2000, ar 2019. gadu. Un, kā zināt, dažs dažām nozarēm neatiecas Eiropas Savienības ETS, un šīm nozarēm emisijas līdz 2030. gadam jāsamazina emisijas līdz par 30% salīdzinot ar 2005. gadu, un tas būtu ieguldījums kopējā mērķa īstenošanā. Piedāvātā regula šos mērķus adaino, ataino saistošās uh, emisiju samazināšanas uh, saistošos mērķos dalībvalstīm pamatoties uz godīgumu, eh, vides integritāti un izmaksu efektivitāti. Galvenā komiteja, vadošā komiteja, protams, ir ENVI komiteja, tās referents ir mūsu kolēģis Gerbenijā Gerbrandi no Aldas komitejas, bet viņš ir arī aizvietotājs ITRE komitejā mūsu komitejā. Tātad mēs varam būt, eh, pastāstīt par saviem ieskatiem mūsu kolēģim no ēnvi komitejas, kur viņš ir galvenais referents. Pievērsīsimies diskusmai, lūkšu, lai mūsu kolēģis, referents Benedeks Javors, kurš pārstāvu goe, pastāstīja par savu viedokli. Paldies, priekšsēdētāji. Es gan pārstāvu zaļo, saka Javor kungs, bet visā citādi. Paldies. Protams, ja runa par klimatu, saka Buzekungs, tad, protams, jūs pārstāvat zaļot. Pat tad, ja jūs pārstāvātu goe, politisko partiju, jūs vienāk būtu zaļš. Jā, var kungs turpina, šie ir svarīgi jautājumi, neatkarīgi no tā, kurai politiskajai grupai mēs piedaram. Un es ceru, ka ēnu referenti arī izmanto šādu pieeju. Paldies par jūsu ievadvārdiem. Paldies, pagaidījāt līdz ierados. Man bija daudz darba arī citās komitejās šo pēcpusdienu, tā kā mazliet bija aizkavējis. Kā jūs pareizi īstenu paprakstījāt situāciju? Mūsu komiteja sniedz atzinumu atbildīgajai komitejai Envi komiteja par šo jautājumu. Tomēr ir daži aspekti, kas ir svarīgi itre komitejas locekļiem. Tā mēs varam sniegt savu ieguldījumu, lai sadarbībā ar Envi komiteju un komisiju mēs varētu panākt siltumnīca efekta gāzes samazināšanas mērķus. Kad komisija nāca klājā savu priekšlikumu, tad tā centās paturēt prātā notikumu attīstību saistībā ar Parīzes vienošanos un tās rīcības, kas mums ir jāpanāk, lai izpildītu Parīzes vienošanās mērķus. Priekšsēdētājs pārtauc runātā, iespējams mums vajadzētu mainīt. Kā pieejamo kanālus, ciparus. Otrajā kanālā jābūt tulkojumam uz angļu valodu, bet šie tas pat laban ir aizņemts, tur dzirdam citu valodu. Bet jūs varat runāt, jo dzimtā valoda arī ir nultajā kanālā. Eh, ja piekrītat, saka Javor kungs, es turpināšu angļu valodā, vai es, protams, varu runāt savā dzimtajā valodā, bet, nu, es domāju, varumam cilvēku vieglāk būs saprast manu uh, man sacīto angļu valodā, nevis manā skaistajā ungāru valodā. Tātad, lai izpildītu Parīz vienošanās prasības, komisijas priekšlikums pa daļai izvirza šīs prasības, tomēr es uzskatu, ka mums ar vienu ir jāstrādā, lai palielinātu Eiropas klimatu un enerģētikas pakotņu un mērķu ambīcijas, lai sasniegtu 1,5 samazinājumu, 1,5 grādu samazinājumu, kas paredzēts Parīzes nolīgumā. Protams, mēs varējām vienoties ar ēnu referentiem. Mm, tā šo vienošanos rezultāts būs skaidrs vēlāk, taču pastāstīšu par jautājumiem, kurus nepieciešama sadarbība ITRE komiteja. Pirmkārt, ņemot vērā, ka sagaidāms, ka emisijas samazināsies laikā no 2016 līdz 2020 gadam, tad, manuprāt, komisijas priekšlikums tā pašreizējā formā var sniegt iespēju nevajadzīgam palielinājumam budžetā. Pamatoties uz ap, aplēsēm jāņem vērā arī emisiju trajektorijas. Uh, Mums nevajadzētu apbalvot tās valstis, kas neizpild pašreizējās prasības un mērķus un jāpievērš uzmanību individuālo dalībvalstu centieniem. Es augstu vērtēju komisijas priekšlikuma paredzēto atcelšanu pārsniegtiem mērķiem. Uh, 1,5 miljārdu tonu izmešu ir gaidām līdz 2020. gadam. Tātad eh, kaut kas ir jādara, neatstāt to tirgu. Runājot par elastības mehānismiem, tie tiešām ir nepieciešami, ņemot vērā godīgu pārēju Eiropas Sanības ietveros. Līdztekus tam mums ir jānodrošina, ka mēs neradām trūkums, tāda elastības mehānisms pastāv, lai dalībvalstīm palīdzētu izpildīt prasības, taču mums ir jāizvairās no tādas situācijas radīšanas, kur dalībvalstis izvairās no prasību izpildīšanas, jo ir samazināts prasība. Ir arī labāk jāveic pārbaudes un pārskatīšana. Mēs zinām, Eiropas Savienībā ir, ne, ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai izveidot pašas noteikums vai regulas, bet arī jāsako tam, kā regula tiek īstenota. Mums ir jākontrolē, kā dalībvalstis izpilda Eiropas Savienības regulu prasības un nepieciešams stingrs pārskatīšanas mehānisms, lai reaģētu uz trūkumiem atbilstošā laikā. Tikai 2027. gadā ir paredzēts, kā komisija paredz, pārbaudas me mehānisms, un tas nesniedz dalībvalstīm iespēju, iespēju sasniegt noteiktos mērķus. Tāpēc es aicinātu izveidot pārbaudi agrāk, kā komisija to ierosina, tātad ziņošana par politiku un pasākumiem ik pēc diviem gadiem. Tas nebūtu papildu sloks dalībvalstīm, taču ir svarīgs, lai būtu mm, pārbaudes ik gadu. Ir vēl cits svarīgi jautājumi, kurus apspriedīsim ar ēnu referentiem mūsu sanāksmu laikā, taču es uzskatu, ka iespējams šie ir svarīgākie izaicinājumi, kas stājas parlamentu priekšā, sadarbojoties ar komisiju. Tā te ir jānosaka Uh, slogu sadalījuma regula, kas būtu pietiekoši stingra, iekļaut energoefektivitātes politikas, kas atbilst Parīzes nolīguma prasībām. Jāpatur arī prātā nesenā šokējošā notikuma gaita Arktiskajā okeānā. Tas liecina par to, ka mums nepieciešama pēc iespējas drīzāk regula, klimata pārmaiņu apkarošanai. Ja mēs to nepanāksim, tad pastāv iespēja, ka globālā klimata sistēma sabruks. Tāpēc es ceru, ka ar ēnu referentiem mēs varēsim itre komitejā sagatavot atzinumu, kas palīdz ENVI komitejai ietekmēt komisijas priekšlikumu tādā veidā, kas palīdzētu Eiropas parlamentam un pašai Eiropas Savienībai izveidot uh, godīgu slogu sadalījumu regulu, ko varētu izpildīt gan dalībvalstis, un tas arī sniegt ieguldījumu efektīvu klimatu pārmaiņu apkarošanā. Paldies! Paldies! Turpin Buzē kungs. Tagad Kumpulinācija kundze, kas aizstāja Bonafē kundzi. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Sveicienu no Simons, viņa pat labam ir vēl Itālija. Paldies priekšstādāt nākošā. Um, Regula ir nopietnīgs, eh, ir nopietnas solis Eiropas stratēģijā zemu izmešu, e, pretī zemu emešu ekonomika. Mēs itri Komiteja apspriedīsim dalību valstu atsevišķo ieguldījumu dekarbonizācijas eh, nozareis, kas nav ETS nozars. Mēs runājam par celtniecību, atkritumu pārvaldību, lauksaimniecību, citām nozarim. Te ir paredzēts uh, emisijas samazinājums par 30% salīdzinot ar 2005. gadu līmeni. Tas ir svarīgs mērķis. Uh, apvienojot eh, ekonomisko attīstību ar ilgspējīgu attīstību. Un sociāldemokrātu grupu to atbalsta. Bet mums ir jāņem vērā, kā klimata izmaiņi ietekmēs konkurētspēju, pie uh, būs arī mazāk resursu. Mums jāizmanto šī kā izaugsmas iespēja. Ir jāparedz arī uh, jauni pasākumi ēku celtniecībai un produktu dizainam. Ir jā, jāatgūst izēvielas, kas eh, palielinātu iespēju pāriet uz uh, aprits ekonomiku. Tas ir izaicinājums, kas mums ir jāuzņemas. Tas ir obligāts ceļš, kas ir jāatvieglo ar tālējošu pragmatisku tiesisko ietvaru ietver lēmums par ETS e, sadalījumu un citiem priekšlikumiem, kas nāk no komisijas ziemas pakotnē. Mēs no parlamenta puses varam sniegt savieguldījumu, ka solidārs parlaments ir vēl divi svarīgi aspekti, ko vēlos atgādināt. Pirmkārt, vai komisijas priekšlikums ir gana ambicios, ņemot vēro elastības mehānismu Kā uz to norādīja arī mūsu referents, ja atzinam sagatavoties Penteks jāvar, mums jāņem vērā kādi varētu iespējami, kāds varētu būt iespējamās sekas šim elastības instrumentam, ka visa trajektorija pāriet uz 2050. gadu visām, visiem ceļiem, kas saistīti Parīzes nolīgumu. Vēl svarīgs ir godīguma aspekts. Mums ir jāizvērtē, cik priekšlikumi ir godīgi, īpaši attiecībā uz mērķu sadalījumu par eh, kriterijiem ņemot pirmkārt elastības mehānismus, kas ir nesimetris sadalīts par dalību valstīm, un tad arī izējas punkts sākot no 2020. gadā. Ir jāņem konkrēto dalību valstu īpatnības, bet ir jāsabalansē sloks, lai dalību valsts varētu īstenot savu ieguldījumu. Paldies Alde grupas vārdā. Punset kundze lūdzu. Una vez estudiado el texto. Paldies, priekšsādātāji. Komisijas uh, Priekšlikums, jāsaka, ir eh, ļoti labs eh, sākotnējais dokuments, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai parlaments iekļaut šajā tekstā pietiekams ambīcijas, lai varētu nodrošināt uh, siltumnīca efektu gāžu samazināšanu un uh, citus mērķus, kā Parīzē noteikts. Ir tādi ļoti pretrunīgi elementi šajā dokumentā, un pat ja mēs uh, gatavojamies cīnīties pret klimatiskajām izmaiņām, mēs uzskatām, ka vairs nav nekādas sarunu vesenas maržas, piemēram, uh, procentuālās uh, daļas, kaut kādas procentuālas uh, daļas emisiju samazināšanai, nav līdzsvarā, un jāsaka, ka izējas punkts ir ārkārtīgi sarežģīts. Mēs eh, darām visu iespējamo, lai eh, uzlabotu situāciju, bet mums ir tāda saruna, nu, ka vairs nav nekādas tādas eh, sarunu vešanas maržas, bet varbūt vienīgi pa kādiem konkrētiem punktiem. Varbūt tā lauksaimniecībā tomēr ir iespējams kādas izmaiņas, uzlabojumi. Mēs nevaram lauksaimniecību atstāt novārtā, mums ir jāatzīst lauksaimniecības loma, lai varētu mazināt emisijas un to predīto ietekmi. Un uh, komisijas uh, ietekmes novērtējumā, piemēram, ir um, domāts par emisiju iespējamu samazināšanu nākotnē šajā sektorā. Tātad mums nevajadzētu aizmirst par lauksaimniecības ieguldījumu, tāpat arī kā citiem sektoriem, arī lauksaimniecībai jādod savus ieguldījumus izmešu samazināšanā. Un lauksaimniecības sektors to var darīt, nezaudējot savu efektivitāti pārējot, piemēram, no tradicionālajām lauksaimniecības metodēm uz uh, organiskām lauksaimniecības metodēm. Tas nozīmē, ka vajadzētu, tad, tad varētu izmantot mazāk mākslīgo mēslojumu, pesticīdus, citas vielas. Tāpat arī komisijas uh, priekšlikumā šī elastības ideja emisijas uh, apmaiņā pret apmežošanu kā ideja varētu novest pie kaut kādiem iztrūkstošiem elementiem juridiskajā ziņā, un tomēr sistēma varētu būt um, neefektīva. Piemēram, mēžu ugunsgrēka un cita veida katastrofas. Tas varētu nu, kaitēt šīm uh, apmežotajām uh, teritorijām, tāpēc mums ir nepieciešami uh, skaidri norādījuma, kādas garantijas būs eh, šīm jaunajām apmežotajām teritorijām. Cik eh, ilgi eh, tas viss turpināsies, pretējā gadījumā, nu, šāda lēmuma varbūt diezgan bīstami. Un visbeidzot, tad birokrātijas mazināšana. Lai to varētu darīt, ir jāsamazina pārskatu periods, bet tāpat laikā šis pārskatu periods ļoti svarīgs. Tā vietā, lai varētu šo pārskatu veikt katru gadu, varbūt katrus piecus gadus to varētu veikt. Tāpat laikā, ja mēs neveiksim šo pārskatu katru gadu, tad būs grūtāk rēģēt uz kādām konkrētām problēmām dalību valstīs. Nu, šiem pārskatam, mūsuprāt, vajadzētu būt reiz divos gados. Nākamais Bensenkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Šona Kelī vārdā, jo viņš nevar būt šodien klāt, eh, gribētu teikt sekojošo. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība paliktu kā līderis klimatisko izmaiņu rīcības ziņā, un tas nozīmē, ka mums jāpilda mērķus, kas nosprausti Parīzes nolīgumā. Un tam pamatā jābūt konkrētām politikām un darbībām. Jānodrošina līdzsvars starp mūsu apņēmību risināt uh, klimatiskos mērķus un eh, jāatzīst dažādu ekonomisku specifiskās iezīmes. Uh, katrā dalība valstī. Tādā veidā mēs varētu radīt labu pamatu, un, um, uz kur sāk darbu. Šis priekšlikums ir līdzsvarots starp uh, tādu godīgumu, izmaksu, ieguvumu ziņā, un uh, tas saglabā ar ielastību un intensificē reāls darbības. Es pozitīvi vērtēju pašreizējā fleksibilitātes fóruma saglabāšanu dalībvalsts, um, ierosinot jaunas elastības. Uh, ETS e, piešķīrumus, LULUCEF ietvaros, piemēram, arī tiktu paredzēta arī net apmežošana un e, LULUCEF sektors ir ārkārtīgi svarīgs, tīpaši tām valstīm, kurām ir ļoti būtiski lauksaimniecības daļa emisiju uh, radīšanā. Nepieciešama ilgspējīga augsnes pārvaldīšana un jāatzīst, cik svarīga ir apmežošana, jo tā ir ārkārtīgi svarīga loma oglekļu uztveršanā. Ļoti svarīgi, lai dalība valsts uzņemtos uh, savus ambiciozos mērķus un programmas attiecībā uz apmežošanu, lai samazinātu oglekļa līmeņus. Tāpat jānovērš arī mm, oglekļa noplūdes uh, dažādos procesos, kas palielina emisijas globāli. Ir svarīgi ETS un ne ETS darbības uztvert kā kombinētas, kuras var izmantot, lai sasniegtu vienus un tos pašus mērķus. Tas ir 40% emisiju samazinājumu līdz 30. gadam. Uh, elastība, ko paredz Eiropas Savienības ETS piešķīrumi, tas ļauj izmaksu ziņā efektīvi mazināt emisijas un nodrošināt godīgāku sistēmu. Jānodrošina tāds reāls sākuma punkts 2021. gadam, ņemot vērā izaicinājums, ar kādiem saskarās konkrēts dalība valsts. Ko tikai vēl vairāk ir sarežģījusi ekonomiskā smagā situācija un tās ietekme uz investīcijām kopumā, Tas ir labs sākuma punkts. To var tālāk uzlabot un nodrošināt, lai izmaksas efektīvā veidā varētu izdarīt samazinājums arī ne ETS sektorā. Paldies! Komisijas vārdā direktors no klimata direktorāta Ārturs Rungemetsers. Lūdzu, jums vārds. Paldies, kā esat uzaicinājuši mani šodien. Es Domāju, ka varēšu izteikties samērā īsi, jo visiem ir bijis laiks iepazīties ar komisijas priekšlikumu. Protams, mēs pateicamies tiem, kas ir eh, konstatējuši, ka eh, komisijas līdz, eh, priekšlikums ir līdzsvarots godīguma, vīdes integritātes un līdzsvarotības ziņā. Varbūt burtiski pāris komentāri par dažiem punktiem, lai sniegtu vēlreiz pārliecību kolēģiem, kā, ja mēs runājam par iepriekšējā perioda sasniegumiem nekāds pārnesums carryover nav paredzēts. Tādā veidā ir eh, fo formulēti tiesiskie akti, un komisija nekādā ziņā nekādas izmaiņas nav prasījusi. No komisijas puses mēs arī neuzskatām, ka jebkurai eh, dalībvalstī neizdosies sasniegt savus mērķus 20. gadā, jo tas izmaksas ziņā varētu būt ļoti dārgi, ir efektīvs eh, atbilstības mehānisms, kas ir izveidots jau šodien, un to mēs arī turpināsim izmantot. Runājot par elastību, domāju, ka līdzsvara ziņā te netiek radīti nekādi iztrūkstošie elementi, komisija ir bijusi uzmanīga un piesardzīga savā pieejā. Runājot par um, atbilstības pārbaudēm, šķiet, ka mēs gribam pāriet uz sistēmu, kas ir uh, integrēta, mazāk administratīvi apgrūtinoši dalību valstiem un arī komisijai Tāpēc ierosinam uh, vairākus uh, likumdošanas un nelikumdošanas pasākumus. Tas nozīmē, ka katru gadu mēs pārbaudīsim, vai dalība valstis atrodas uz pareizā ceļa, pareiz, vajadzīgajā etapā, lai sasniegtu mērķus, bet mēs katru dienu, teiksim, katru gadu netaisimies dalību valsts uh, iesūdzēt tiesā, ja tur kādu mērķi netiks izpildīti. Mēs tam sekosim, teiksim, katrus piecus gadus mēs darīt tādu pārskatu, kur rezultātā arī varētu notikt um, sadarbība ar tiesu, tātad um, komisija varētu vērsties tiesā par dalību valsti. Tādā veidā mēs nodrošināsim to, lai LULUCF uh, paredzētā elastība, kuru var konstatēt tikai pēc piecu gadu periodu, tātad, lai varētu mobilizēties un kā dalība valsts uh, um, īstenot uh, ikgadējas atbilstības ciklu, kas arī attiektos lauksaimniecības sektoru. Par nelegālu uh, mežu izciršanu, kas tika minēta, šis priekšlikums, protams, neaptver uh, mežu emisijas. Tas ir priekšlikums, par ko jūs šodien vēlāk runāsiet, pēc, puls, pēc pulksten pieciem. Un jānodrošina tas, ka, ja uh, tiek izcirsts mežs, tad arī tam ir jābūt uzskaitītam Eiropas Savienības bilancē. Ak jā, bija vēl viens komentārs ka uh, šis priekšlikums lauksaimniecību mm, īpaši neņem vērā. Es domāju, ka tā nav taisnība. Lauksaimniecībai būs jāturpina samazināt savas emisijas arī lēmumu par kotīgi, kopīgiem centieniem ietvaros, un tieši tāpēc arī ir šis priekšlikums, un mēs gribam dot lauksaimniekiem iespēju aplūkot emisiju samazināšanas iespējas LULUCF eh, sektoru ietvaros tā, lai viņiem ir vairāk um, izvēles salīdzinot ar šodien samazināt eh, emisijas, vai nu tas ir ISR ietvaros vai LULUCF ietvaros. Tātad, lai Tāpēc mēs esam radījuši šo tiltu, šo savienojumu starp divām lietām, bet mūsu nolūks nav mm, izlaist nevienu sektoru. Katram sektoram jādod savs ieguldījums. Paldies! Paldies direktoru kungam par piezīmēm, komentāriem. Un daži eh, komentāri vēl noslēdzot eh, šīs diskusijas. Eh, Bendiks Javors noslēguma komentāri. Es došu jums vārdus 30 sekundēm. Jo septiņas ar pus minūtes, jāsaka, jūs iepriekšējais izteikums bija ļoti garš. Jā, tad labi, ja man ir 30 sekundes, saka Javor kungs, tad paldies visiem par uh, ieguldījumu, paldies arī komisijai. Uh, Protams, ka noteikti ir vēl iespējas uh, uzlabot uh, priekšlikumu. Mēs strādāsim kopā ar ēnu referentiem, lai šos uh, uzlabojumus komitejā arī izdarītu, un es ceru, ka mums būs ļoti veiksmīgs turpmākais darbs. Paldies jums, ka izteicāties tik lakoniski. Tad pārējām pie laika grafika. Uh, Atceram projektu izskatīšanu 12. janvāris, balsojums ITRE 23. martā, iespējams, ka būs e, grozījumi iesniegti, un NV balsojums 29. mājas. Tātad cerams, ka šāds laika kalendārs ir e, pieņemams jo mums nepieciešama vismaz divi mēneši, lai varētu ietekmēt uh, eh, NV uh, eh, pozīciju. Un tagad piektais uh, jautājums Eiropas Savienības e- es pārvaldes rīcības plāns 2016. un 2020. gadam. Mūsu referente Anglika Mlinara, kas pārstāv ALDE un ITRE komiteju arī kopumā. Un gribu atgādināt, ka Eiropas komisija publicēja paziņojumu 2016. gada aprīlī, tātad apmēram pusgadu atpakaļ, pārvaldes rīcības plāns 2016.20. gadam. Šis rīcības plāns izriet no iepriekšējā rīcības plāna, kas bija periodam no 11. līdz 15. gadam. Tātad piecu gadu periodam un IMCO ir atbildīgā komiteja, eh, sag eh, sagatavojot parlamentu pašiniciatīvas ziņojumu, bet ITRE ir eh, saistītā komiteja atbilstoši reglamentu pantam numuru 54 četri, kas ir ļoti būtiski. Mums ir dažas ekskluzīvas kompetences dažos ļoti svarīgos jautājumos. Nu, šī būs tagad pirmā viedokļa apmaiņa Itra komitejā par šo dosjē. Gribu tagad dot vārdu Anželikai. Jūs varētu uzsākt mūsu diskusiju. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Jāsaka, ka esmu ļoti priecīga, ka mums notiek šī viedokļa apmaiņa par šo tēmu šodien, un es eh, ceru, ka mēs sadarbosimies tālāk ar ēnu referentiem pie šī faila, un kā jau priekšsēdis norādīja, mums ir ekskluzīvas eh, kompetences konkrētās eh, jomās. E-pārvaldība ir ļoti svarīgs jautājums vienotajā tirgus eh, stratēģijā, un tas eh, palīdz uzlabot efektivitāti, samazināt izmaksas un mazināt birokrātisko slogu uzņēmumiem pilsoņiem. Ļoti daudz varētu teikt par šo tēmu, bet es gribētu pieturēties pie pāris punktiem, un tad es labprāt uzklausīšu, kas maniem kolēģiem būtu sakāms. Es ļoti pozitīvi vērtēju paziņojumu par rīcības plānu. No komisijas puses daudz, kas jau ir izdarīts Eiropas līmenī, lai a, veicinātu digitālo a, a, pārvaldes pārēju. E-pasūtījumu un izatūlu, piemēram, tās ir tikai dažas jomas, kurās ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu vienkāršojumus pilsoņiem un lai nodrošinātu labāku koordināciju starp dalībvalstīm. Bez tam uh, Uh, ietekmes novērtējums un iespējams pārskatījums starp savienojamības ietvaram. Mm, Tātad arī šos soļus, šos darbus es pozitīvi vērtēju. Mums ir nepieciešama saskaņot Eiropas Savienības struktūru un jānodrošina labāka īstenošana dalību valstu līmenī un jāņem vērā jaunas uh, ICT tehnoloģijas, runājot par šo starp savietojamību. Tāpat arī komisija uh, atbalsta starp savietojamību, koordinējot dalību valsts, izstrādājot Eiropas ICT katalogu standartu e-iepirkumam, lai nodrošinātu ilgtermiņu, ilgspējīgu ietvaru digitālajām, digitāliem pārveidojumiem. Mums ir nepieciešams padarīt šo rīcību, lai tā tiešām būtu droša un izdarām nākotnē, tāpēc ir nepieciešama atvērtība, lietotājiem draudzīga attieksme. Mums ir uh, jāņem vērā ātri attīstošās tehnoloģijas, mākoņu datošana, piemēram, kas ir arī jāņem vērā. Atvērtība arī ir ļoti svarīga šai sakarībā. Atklāt dati un uh, pakalpojumi var palīdzēt jaunus uh, risinājumus uh, veidot. Tāpat laikā, protams, nodrošinot pilsoņu privātumu un datu aizsardzību. Vēl viens ļoti svarīgs punkts ir e-pārvaldības eh, pakalpojumu izmantošana no patērētāja puses, kas ir diezgan zemā līmenī daudzās valstīs. Mums ir nepieciešama nepieciešam pieeja, kas vairāk vērsts tieši uz lietotāju, lietotājiem draudzīgāk. Komisija šajā sakarībā plāno eh, rādīt eh, piemēru, padarot savus diedastus digitāli pieejams ietrisantā pusēm un pilsoņiem, izmantojot e-parakstu, e-rēķinu iesniegšanu un tāpat izliekot citu informāciju. Uh, mājaslapā. Es domāju, ka arī citas uh, Eiropas Savienības institūcijas, kā parlaments, piemēram, arī tām būtu jācenšas vairāk būt uh, avangardā šajās digitālajās transformācijās. Nedrīkstam aizmirst, ka, lai nodrošinātu inovatīvu rīcības plānu, ir jāsasniedz zināmas priekšnosacījums, pirms varam realizēt šīs rīcības. Ir nepieciešama atbilstoša kvalitīva infrastruktūra, datu atvērtība, starpsavienojamība, datu drošība. Tā tad jānodrošina, lai tas viss jau būtu dalībvalstīs vietā. Es domāju, ka mums šeit ir ļoti labi iespēja stiprināt labākus pasākums, labākai sadarbībai ar uzņēmumiem un pilsoņiem, lai nodrošinātu labāku un efektīvāku jaunā, jauno tehnoloģiju un datu izmantošanu. Un es domāju, ka mums ir jāizmanto šīs, šī iespēja. Es eh, ļoti eh, labprāt gribētu uzklausīt tagad mūsu kolēģu komentārus. Liels paldies eh, referentei un tautas partijas vārdā Sanders Kunze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Cienījamie kolēģi, E-pārvaldībai ir milzīgs potenciāls, lai varētu uzlabot šīs saiknes starp uzņēmumiem pilsoņiem no vienas puses un valsts pārvaldes institūcijiem no otras puses. Digitalizācija valsts dienestos dod eh, labumu visiem. Tas ietaupa naudu, līdzekļus, eh, laiku, nodrošina arī labāku caurskatāmību un tas ļauj arī samazināt Um, administīvo slogu, birokrātiju, kas ir ļoti svarīgi mūsu uzņēmumiem un uh, arī individuālam personām, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es tāpēc atbalstu Eiropas komisijas uh, rīcības plānu un rīcību, kas, manuprāt, iet vajadzīgajā virzienā. Mums ir nepieciešama Eiropas līmeņa sadarbība, lai nodrošinātu starp savietojamību uh, pāri robežām. Tāpat piekrītu arī dažā, dažādiem principiem, tātad digitalizācija Eh, tāpat arī viens pieturas aģentūras pieeja, starpsavietojamība, atvērtie dati, eh, tāpat arī publiskais iepirkums eh, online režīmā un tā tālāk. Nepieciešams tam tomēr nodrošināt arī attiecīgus līdzekļus. Es gribētu izteikt šeit tikai vēl četrus komentārus. Pirmkārt, uzticamība ir viens no svarīgākajiem elementiem šajā procesā, lai lietotāji un uzņēmumi varētu tik tiešām uzticēties pārvaldes iespējām, par to kapacitāti pārbaudīt un nodrošināt viņu datu drošību. Otrs punkts. Tā ir digitālā iekļautība. Šī pārvaldība online režīmā nedrīkst pilnībā aizstāt arī parastos pakalpojumus, piemēram, cevišķi lauku zonās vai, teiksim, sadarbībā ar gados vecākiem cilvēkiem vai ar kādām personām rīpašām vajadzībām vai arī tiem cilvēkiem, kuriem nav digitālās, nepieciešamās digitālās iemaņas. Eh, valsts pārvaldei un valstī ir jābūt klāt un nedrīkst radīt šādu digitālo plaisu. Tāpat arī online pakalpojumiem jābūt saskaņotiem ar pakalpojumu saņēmēju vajadzībām. Tātad tam ir jābūt lietotājiem draudzīgi, viegli pieejami un viegli lietojami. Un visbeidzot pēdējais komentārs. Eiropas uh, iestādēm, kā jau teica mana kolēģe, ir jārāda piemērs. Un varbūt mēs varētu sākt ar to, ka tiek tulkotas interneta vietnes, tātad Eiropas parlamenta interneta vietnes, un tās varētu tulkot dažādās Eiropas Savienības darba valodās, jo šobrīd viss ir angļu valodā un visi pilsoņi pārvalda angļu valodu. Ja mēs vēlamies kādu tīmekļa vietni padarīt pieejam, tad es domāju, tur vēl ir papildus darbs veicams. Nu, lūk, tas arī viss no manas puses. Es uh, gaidu šī projekta atzinumu no mūsu kolēģis un paldies par uzmanību. Uh, thank you very much. Paldies par jūsu izteikumiem. Tagad SD grupa Zoriņo kungs lūdzu. Priekšsēdētāji kungs. Gribēju papildināt jau iepriekš izskanējušo. Mlināras kundze noteikti var rēķināties ar mūsu atbalstu, un man ir arī dažas pārdomas, ko gribēju jums pastāstīt. Un kā šo uh, projektu sasaistīt uh, ar citām digitālajām uh, iniciatīvām. Jāsaka, ka ja mēs runājam par digitalizāciju, tā ir ļoti svarīga šajos jaunajos laikos, bet mums jādomā arī par savu identitāti, ko balstīt uz demokrātiju, um, humānām vērtībām, un uh, īstenībā šis priekšlikums ir uh, laba iespēja īstenot digitālo darba programmu, domājot par tādu Eiropas digitālo identitāti identitāti. Mums ir nepieciešami labāki interneta savienojumi, e, jādomā arī par saikni starp iestādēm, pilsoņiem, uzņēmumiem. Tā varētu uzlabot pakalpojumu kvalitāti un varētu arī pielāgoties tehnikai, kas milzu soļiem iet uz pro, priekšu. Bet ir jādomā arī par atbilstošiem uh, pakalpojumiem, kas varbūt eh, pā, var pārdzīvot tehnoloģisko progresu. Es jau gatavoju ziņojumu eh, šajā komitejā, mm, tātad bezvadu internets Eiropas Savienībā. Eh, jau eh, šajā komitejā apspriedām, un tas ir milzīgs izaicinājums. Mēs, eh, protams, šo programmu ļoti rūpīgi izskatīsim, un mums ir jādomā par elektroniskajiem pakalpojumiem. Tiem ir jābūt pieejamiem pilnīgi visiem, un ir jāsaprot arī, kādas grupas, kādas mērķa auditorijas izmanto internetu. Un, protams, ir jādomā arī par uzņēmumu interesēm. Tajā pašā laikā neaizmirstot pilsoņus. Mēs te varam noteikti būt ārvangardā, un tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies, Zariņo kungs! Raimond kungs lūdzu no zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka ziņojumā ir apcerēts ļoti būtisks temats, un es ceru, ka mēs varēsim arī gūt panākumus. Eh, es gribēju pieminēt vairākus aspektus. Ja mēs runājam par Eiropas līmeni, man šķiet, ka parlaments, komisija un arī padome jau ir uzņēmušies līderu lomu, runājot par digitalizāciju, par eh, datiem, par caurskatāmību. Protams, daudz ko šeit vēl ir iespējams uzlabot, bet eh, nu, ir jau panākts arī gana daudz bet dalību valstīs pastāv lielākās problēmas, jo tur ir nacionālas kompetences, ir atšķirīgas sistēmas, atšķirīgas prasības un arī atšķirīgi dati tiek apkopoti. Mums tas ir jāņem vērā, un tādēļ Eiropas parlamentam vajadzētu pieprasīt, lai būtu pēc iespējas augstāks harmonizācijas līmenis šajā jomā. ja Eiropai ir eh, jābūt saliedētākai, arī pateicoties digitalizācijai, to ir iespējams panākt, un tas eh, nāktu par labu mūsu pilsoņiem. Nonāk pie sava nākamā domu grauda. Komisijas eh, plānā smaguma centrs ir uzņēmumi. Protams, uzņēmumi ir jāatbalsta, bet nevajadzētu aizmirst arī pilsoņus un pilsones. Un, ja es, piemēram, dodos uz kādu citu valsti, Un tur mēģinu, piemēram, izmantot uh, internetu. Es gribu, lai tas būtu vienkārši. Un uh, tādēļ vajadzētu patiešām rūpēties par tādu harmonizāciju. Paldies, kolēģi! Količekungs no Goe. Viņš ir bijis komitejas uh, eh, priekšsēdētā vietnieks. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir vairāki komentāri. Jā, vajadzētu domāt par reģistru harmonizāciju, par pakalpojumu harmonizāciju Eiropas Savienībā. Ir, piemēram, daudz veiksmīgi piemēri izmantojot Google Maps un tā tālāk. Un, ja mēs runājam arī par autovadītāju apliecībām, kas ir pazaudētas, to var pēc tam atrast tīmeklī. Un arī Eh, nekustamais īpašums tiek reģistrēti, bet es īsti nesaprotu, vai šie reģistri ir savietojami. Doma pat par sevi ir ļoti laba, un kolēģi no Francijas teica, ka ir kolēģi, kas, eh, ka ir cilvēki, kas neizmanto internetu. Nu, arī vecāku gadagājumu ļaudis nav tik uh, labi pazīstama ar internetu. Nu, es sev pieskaitu pie eh, jau vecāka gadagājuma cilvēkiem, bet es gan izmantoju internetu. Es pieļauju, ka mūsu eh, priekšsēdētājs arī to dara. Jā, jā, nē, nu jūs, vairs, jūs vēl neesat vecs, bet jūs esat bijis jauns ļoti ilgu laiku. Jāsaka, ka Čehijā mums ir koncepcija, ko sauc par checkpoint. Tas ir tāds kā atsaucas punkts, kur var apkopot visus dokumentus un pēc tam tos var atrast un uh, šī koncepcija tiek paplašināta un noteikti mēs to varam izmantot arī visā Eiropas Savienībā. Bet vai to var izmantot arī pārobežu aspektā, uh, par to vēl ir jāpadomā. Ir jādomā arī par valodu barjeru un ir arī uh, sadarbspējas jautājums. Wi-Fi, ja bezvada internets, eh, tas ir ļoti labs priekšlikums. Bet, eh, ja mēs runājam par eh, tīklu, par zonu, jāsaka, ka Čehijas republikā arī uz lielajiem ceļiem ir tādas zonas, kur nav bezvada interneta, kur Wi-Fi vienkārši nedarbojas. No vienas puses tā ir ļoti laba doma, bet ir jādomā arī par to, nu, kā aizpildīt šos tukšos laukumus, kur nav internets signāla. Paldies! Paldies, Količaka kungs! Kāds cits vēl vēlas runāt, lūdzu? Paldies! Jā. Yeah. Ja mēs runājam par elektronisko administrāciju, e-pārvaldi, tā ir ļoti laba doma. Mums ir jāpadomā par vienotā tirgus praktisko pusi. Un cilvēki no rīta dodas uz darbu, viņi nedomā nu, par vienotā tirgus iegūmēm un tā tālāk. Ir jādomā par praktisko pusi. Šis vienotais digitālais tirgus, vienotā digitālā zona, tā ir ļoti laba doma Es vēlētos mudināt parlamentu domāt par uh, jaunām paradigmām, lasot šo atzinumu. Pilsoņi izmanto daudzus, um, daudz adresi internetā, izmanto uh, Google vai Facebook pogu, lai uh, reģistrētos kādā lapā. Bet mums ir jādomā par tādu vienotu reģistrācijas lapu visās dalību valstīs, par vienotu login. Un tāpat arī par drošības sistēmām. Es ceru, ka galu galā mūsu patērētāji būs tikai ieguvēji un uzņēmumiem, uzņēmumu tāpat. Paldies! Paldies, kompā Natras kundze! Tagad komisijas vārā Andrejā Halmus, kas pārstāv uh, Connect ģenerāldirekciju. Paldies! Paldies par šo viedokļu apmaiņu. Paldies par piedalīšanos debatēs, paldies par siltajiem vārdiem komisijai un arī par uh, Uh, šo labvēlīgo mūsu rīcības plānu izvērtējumu. Runājot par uh, digitālā vienotā tirgus stratēģiju, mēs, protams, arī domājam par uh, digitālajiem pakalpojumiem, par mobilitāti, par pieejamību. Mēs arī apzināmies, ka ir jāiegulda ārkārtīgi daudz pūliņu dalību valstīs. Un uh, mēs varam izmantot šo programmu, lai uzlabotu attiecības ar pilsoņiem. To jau pieminēja godātie deputāti. Jūs jau runājāt par pilnīgi jaunu pieeju, domājot par e-pārvaldi, administrācijas digitalizāciju, jārūpēs par atklājību, caurskatāmību un arī datu pieejamību, datu apmaiņu starp pārvaldēm vienā valstī pāri robežām un domājot arī par iesaistītajām pusēm. Tādā veidā mēs varam garantēt, ka uh, valsts pārvalde piedāvās uh, labus augstas raudas pakalpojumus. Jūs teicāt, ka šajā paziņojumā varbūt uh, pilsoņiem, patērētājiem domātie uh, pakalpojumi netiek pietiekami plaši izklāstīti, bet mēs domājam, ka e-pārvaldes ieviešana noteikti var radīt fundamentu labu pakalpojumu sniegšanai mūsu pilsoņiem. Mēs runājam arī par uzņēmumiem uh, paziņojumā un visas iniciatīvas, kas ir domātas vienas pieturas aģentūras radīšanai, noteikti būs liels ieguvums arī, piemēram, e-justice portals un pārējie. Paturot to visu prātā, mēs ceram, ka kopīgi mēs varam radīt tādu labu vīziju un uh, Tas nāks eh, par labu digitalizācijai kopumā un eh, mums ir, protams, jācīnās pret sadrumstalotību, jādomā par tādu digitālu instrumentu izmantošanu, to sadarbu spēju, eh, pārvalžu, administrāciju, sadarbību un kopīgiem spēkiem mēs varam šo pārēju uz e-pārvaldi noteikti pātrināt, lai uzņēmumi un pilsoņi varētu iegūt vairāk. Paldies! Paldies! Paldies, kundze. Referents kundze, Angelika, lūdzu. Paldies ar prieku uzklausīju kolēģu teikto un izskatās, ka mums uh, visās politiskajās grupās ir vienots skatījums uz šo priekšlikumu un uh, jā, tas tikai pierāda, ka atzinums ir labs. Gribēju jums pateikt, ka 8. decembrī šis atzinums tiks nosūtīts uh, tūkošanai visās oficiālās valodās. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 17. janvārim. Un 12. janvārī mēs uh, tātad uh, iepazīsimies ar tūkojumiem un pēc tam arī turpināsim darbu saskaņā ar mūsu grafiku. Paldies! Paldies! Tagad par grafiku. Atzinuma uzmetuma izskatīšana 12. februāris. Nākamgad, protams, grozījumi jāiesniedz dažas dienas pirms tam. 28. februārī balsojums itra komitejā. Diemžēl ne 29. Ļoti jauki, ka tā ieplānojāt mūsu darbu. Atbildīgā komiteja ir IMCO, viņi balsos 25. aprīlī 2017. gadā. Mums ir jābūt tātad gataviem, mums ir jāpabeidz savs darbs eh, divus mēnešus iepriekš, un iespējams, ka plenāra sēdē balsojums būs jūnijā. Tagad piektais darba kārtības punkts. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Paldies referents kundzei, ēnu referentiem un visiem pārējiem. Un, protams, arī komisijai. Tagad nākamais darba kārtības punkts, numurs 6. Komisārs Ginters Ettingers pie mums ieradīsies pēc divām minūtēm. 4.00. Lūdzu. Gribējāt kaut ko teikt? Nē, vēlāk. Labi, labi, ļoti jauki. Man šķita, ka jums kaut kas ir uz sirds. Tagad mums ir īsa, īsa pauze, divas minūtes. Uh, uh, welcome to me, uh, Mr. Esiet sveicināti, Gintera Ettinger kungs. Kā parasti, dārgie draugi. Ettinger kungs ir mūsu viesis, taču šis nav tās parasts gadījums, jo Ettinger kungs uzstājas šeit mūsu vidū pēdējo reizi, ITRE komitejā, jo Ettinger kungs sniegs jaunāko informāciju par komisijas darba programmu 2016. gadā un paraudzīsies arī uz komisijas darba programmu 2017. gadā. Un pēc tam, visticamāk, jau dažu dienu laikā Etingerkungs uzņemsies budžeta un uh, cilvēku resursu komisijas priekšsēdētāja vietnieku amatu. Šīs diskusijas ir svarīgas, jo tās ir struktūrētā dialoga ietvaros. Dialogs ir starp Eiropas parlamentu un komisiju. Un mēs esam ļoti interesēti, komisāra kungs, jaunākajā informācijā par jūsu daļu komisijas 2016. gada darba programmā. Jo visticamāk, kāds cits pārņems atbildību par šo programmu nākotnē. Digitālajā politikā, kā mums labi zināms, ir bijuši daudz soļus priekš arī šogad un pagātnē, un visjaunākais mm, jauninājums ir bijis telekomunikācija ietvaru pārskatu publicējums. Un tas tiek uzskatīts arī par Berek reformu. Mūsu komisijā, komitejā ļoti interesē visi šie jautājumi. Tātad apspriežamā ir daudz. Tātad vēlreiz esiet sveicināti mūsu vidū, komisārkungs, esiet sveicināti Citri komitejā un vārds jums diskusiju sākumā godātājs priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi deputāti. Ja mēs runājam par digitālo jomu, gribēju pateikt, ka Eiropas um, uh, Savienības pētniecības projektiem ir liela papildvērtība. Mums bija arī konference par kvantu tehnoloģijām, un ja mēs runājam par elektroniku, tehnoloģijām, sensoriku, mikro, nano elektroniku neviena dalība valsts viena pati nav gana spēcīga, lai virzītu uz priekšu izpētu un attīstību, kā tas būtu nepieciešams Eiropas Savienības konkurēt spējai. Un arī e, viens izolēts uzņēmums nav gana spēcīgs, lai to padarītu saviem spēkiem, bet kopīgi sadarbojoties, veidojot partnerības, mēs varam paveikt daudz un pateicoties e, apvārsim 2020 un citiem projektiem, mēs varam m, paveikt patiešām nozīmīgas lietas. Tāpat jārunā arī par robotiku un uh, citām uh, nozarēm, un ir arī tādas jomas, kur mēs savas uh, pozīcijas, uh, kur mūsu pozīcijas draud pazūst, tādēļ tās vajag vairāk stabilizēt. Mums ir jādomā par tādiem projektiem, kas ir kopīgās Eiropas interesēs, un tādā veidā mēs varam uh, piemēram, atlasīt sešas, astoņas dalību valstis, kas ir, nu, teiksim, pionieris šajā jomā, un uh, sadarbojoties ar uh, nozari, mēs varam katru eiro. Uh, padarīt par papildu vērtību nesošu naudu. Tātad tas mums nāks atpakaļ pat desmitkārtīgi pateicoties šādiem projektiem. Ja mēs runājam par high performance computing, 2018. gada budžetā mēs vēlamies to iekļaut. Uh, Eh, tas ir jauns projekts. Dāmas un kungi, 80. 90. gados eh, tika runāts par desmit eh, tādiem spēcīgākajiem datoriem Eiropā. Pasaulē seši no tiem atradās Eiropā. Tagad situācija ir mainījusies. Amerikāņi un Japāņi mūs ir apsveigu, apsteiguši, un ja mēs neinvestēsim šajā high performance computing nu, kādās divās, trijās vietās Eiropas uh, Savienībā, lai uh, šī pakalpojuma būtu pieejama pilnīgi visiem uzņēmumiem, tad mēs varēsim patiešām būt uh, Eh, līderi šajā jomā, ir jābūt līdzfinansējumam, mums ir jādomā par konsorciju piešķiršanu, piemēram, Francija, Luksemburga, eh, Itālija, Spānija kopīgi varētu īstenot šādus projektus. Un ja mēs to nepaveiksim tagad, tad runājot par lielajiem datiem, mēs vienkārši iepaliksim. Tālāk runājot par infrastruktūru pirmā pusgada laikā mēs vēlējāmies beidzot pieņemt telekomunikāciju paketi. Priekšstādētāji kungs, esmu jums pateicīgs, ka jūs runājāt par 700 eh, MHz frekvenci. Ir tik daudz dažādu plānu digitālās infrastruktūras paplašināšanai līdz 2020. gadam, ka mums ir beidzot jāsāk darboties. Uh, Mēs saprotam, ka datu transportēšanai eh, jānotiek ļoti ātri, nu nākamā deska, desmit gada būs izšķiroši svarīgas šajā jomā - sociālie mēdīji, eh, lejuplādēšana, augšupielādēšana, straumēšana, IT, eh, savienotās mašīnas, autonoma braukšana. Nu, tas ir pilnīgi jauns uh, areāls, un mums ir trīs nozīmīgi mērķi. Mēs vēlamies, lai centrālās vietās, tādās kā skolās, Eh, sabiedriskās ēkās būtu eh, ļoti labs digitālais pārklājums un savienojamība. Otrām kārtām, lai visas galvenās satiksmes āderes, šosejas un dzelzceļi arī būtu uh, savienot, lai tur varētu notikt datu pārraide, lai būtu laba digitālā infrastruktūra. Un trešām kārtām, lai arī laukos būtu daudz labāka digitalizācija nekā līdz šim. Un ja mēs runājam par kādu nekustamo īpašumu, vienalga vai dzīvojamo telpu, vai amatniecībā izmantojumu, rūpniecībā izmantojumu nekustamo īpašumu, tā cena nākotnē arī būs atkarīga no tā, vai tur būs uh, digitālā infrastruktūra pieejama. Tādēļ mums ir jāsāk rīkoties jau tagad. Ja mēs runājam par telekomunikāciju pakotni, tas jau kopš septembra tā jau kopš septembra ir izstrādāta. Mēs runājam arī par 5G izpētes uh, projektu, kam tika piešķirta 100 miljonu eiro no ES budžeta. Mēs varējām eh, šos līdzekļus izmantot, lai Vodafone, Ericsson, Alcatel, Deutsche Telekom, Nokia varētu vēl um, piesaistīt pieckārtīgus līdzekļus tādā veidā, uh, uzlabojot telekomunikāciju struktūru kopumā. Mēs runājam par apgrozījumu, kas varētu būt iespējams ņemot vērā piet tās paaudzes telekomunikāciju ieviešanu 2020. gadā. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja pirms Ziemassvētkiem tik izdotos vēl sarīkot vienu vai divus trilogus uh, un Mēs vēlamies arī uh, spēcināt BEREK un regulātoru apaļais galds ir tāds kā diskusiju tīkls tagad. Mēs vēlamies arī izveidot regulātoru uh, Eiropas līmenī eh, padomāt arī vairāk par spektru politiku, un, ja mēs runājam par frekvenču piešķiršanu, ir jādomā par tādu spektra politiku, kas ir pēc iespējas labāk koordināta Eiropas līmenī. Un pārstrādājot telekomunikāciju likumdošanu, mēs vēlamies telekomunikāciju uh, regulēšanas ietvaru modernizēt un arī piesaistīt miljārdu vērtas investīcijas. Ja mēs runājam par šo gigabaitu nākotni, mēs varētu piesaistīt 500 miljārdus eiro investīciju stikla šķiedras savienojumos, un tātad tirgus dalībnieki varētu investēt 10-15%, 25 līdz 25% piesaistot līdzfinansējumu, it sevišķi lauku teritorijās, kur varbūt šī uzņēmē darbības vīde nav gana pievilcīga un domājot, protams, arī par finanšu atbalstu no vietējiem vai reģionāliem fondiem un arī piesaistot Eiropas programmas tādas kā Connecting Europe, uh, apvērsnes 2020 un tā tālāk. Pirms pusotra gada mēs uzsākām struktūrētu dialogu ar nozari par 4.0 platformu. Tagad ir 11 platformas Eiropas līmenī, eh, dalībvalstu līmenī, Francijā, Nīderlandē, Smart Factory, apvienotajā karalistē Katapult, Vācijā, Industrija 4.0. Daudzās valstīs jau esmu runājis par līdzīgu platformu izveidi un valdība no vienas puses un uzņēmumi no otras puses varētu šādus projektus virzīt uz priekšu. Un mēs esam arī radījuši platformu, platformu, lai varētu saprast, apzināt, kādi jautājumi vislabāk būtu risinām Eiropas līmenī. Pirmām kārtām - kiberdrošība. Drošība, datu drošība, digitālās infrastruktūras drošība. Ir jāizstrādā standarti, kopīgi standarti, un mēs esam pieņēmuši arī drošības direktīvu, lai radītu tādu Eiropas kultūru šajā jomā, un tas būtu patiešām jēgpilni. Ja mēs runājam par investīcijām programmatūrā un ierīcēs, ir eh, jāparūpējas, lai neatkarīgas certificēšanas iestādes varētu pārbaudīt šo uh, hardware un software drošību un izsniegt certifikātu, lai investori varētu zināt, ka viņu investīcijas kiberdrošībā ir uh, labās rokās un ka tas arī var kalpot par tādu papildus faktoru tirgus attīstībai. Mums ir jādomā arī par standartiem, tai ir jābūt Eiropas kompetencei. Eiropā ir 25 valodas, bet mēs nedrīkstam pieļaut, lai būtu 28 dažādas digitālās valodas. General Electric, Philips, Siemens, Bosch, Volkswagen šīs, uh, šie uzņēmumi ražo 10-12 Eiropas valstīs. Un, ja mēs runājam par dažādiem, eh, dažādām ierīcēm, iekārtām, ja tiek izmantots katrā iekārtā citas valodas un atšķirīgi standarti, nu mēs nevaram pietiekami produktīvi strādāt. Un vēl kāds fragmentācijas faktors eh, tieši ir šī valoda atšķirība, tas noteikti, un standarta atšķirība. Pret to ir jācīnās. Tālāk digitālā infrastruktūra otrajā dialogā. Uh, ko es drīkstēšu vadīt, runājot par savienotajām mašīnām, connected cars, mēs esam pārliecinājušies, ka telekomunikācijai ir, jā, telekomunikāciju uzņēmumiem ir jāsadarbojas ar iestādēm. Mēs eh, runājam par telekomunikācijām, tātad, ka kādreiz cilvēki sarunās ar cilvēkiem, tātad runājot pa mājas telefonu vai pa mobilo telefonu, nu, jūs runājāt ar kādu cilvēku, kas bija otrā vada galā. Bet tagad nākotnē jau varēs ierīce sazināties ar kādu citu ierīci. Ir jādomā, kā šo komunikāciju nodrošināt. Nu, runājot par connected cars, ja mašīna sazinās ar mašīnu, ir jādomā par pietiekam augstu kvalitāti. Ja mēs runājam par frekvencēm, par mobilo sakaru frekvencēm, ja tās tiek piešķirtas nacionāli, var rasties problēmas. Ir, piemēram, 4G um, tīmeklis, citas uh, vēl nav pārgājušas no 3G uz 4G. Un ja mēs kopīgi vēlamies paveikt šo lēcienu uz 5G, tad mums ir jākoordinē savi centieni. Un ja, piemēram, mēs braucam pa mm, ceļu no Mīnhenes līdz Bukarestei, Un ja būs iespējama autonoma braukšana, tad no Mīnhenes tomēr līdz eh, Bukarestē nevarēs aizbraukt eh, autonomi, jo tur ir atšķirīgi standarti. Tādēļ ir jābūt spektra politikai visā Eiropā, kas ir saskaņota. Un ja mēs runājam par Connected Cars, ir ražotāji, ir piegādātāji un ir telekomunikācija pakalpojums sniedzēji. Mēs visus sasaucām pie viena sarunu galda, lai uh, dialogs būtu nu dienu konstruktīvs. Telekomunikācija nozare nekad nevarēs uh, investīcijas 5G tīkla izveidē veikt uh, pilnīgi vienādos apmēros visur, ja nebūs lielākas harmonizācijas. Un ja, piemēram, jūs nopirksiet Renault vai BMW mašīnu, kas ražota 2017. gadā, un vēlēsiet, lai tā varētu autonomi braukt, jūs, protams, vēlēsieties, lai visur ir pieejams 5G tīkls tādā veidā, lai. Uh, telekomunikāciju ražotāji ar autoražotājiem darbotos roku rokā, lai nebūtu šeit savienojuma problēmu. Un, ja mēs runājam par izņēmumu noteikumiem uz šosejām, tas viss ir jāņem vērā, runājot arī par Connected Cars projektu. Es gribēju arī runāt par paziņojumu, kas dienas gaismu ieraudzīs janvārī, tā vismaz esam paredzējuši par datu brīvu pārraidi un datu ekonomiku. Mēs runājam par datu pārraidi, datiem nav robežu un Ja mēs runājam par drošību, par policijas sadarbību, esam atklājuši apmēram 50 normas, kas brīvu datu pārraidi tagad aizkavē, un vienotajā tirgu tas nav pieņemami. Un ja mēs runājam par brīvu datu plūsmu, mēs šīs 50 blokādes, 50 barjeras vēlamies nojaukt un vēlamies arī izvairīties no jaunu barjeras, cel, jaunu barjeru celšanas nākotnē. Ja mēs runājam par datu ekonomiku, šeit ir rodas ļoti interesanti civiltiesiskie jautājumi. Kam tad piedar dati? Kas izmanto datus? Nu, piemēram, nākotnes automašīna Tur ir tik daudz dažādu ierīču temperatūrai un tā tālāk, un, piemēram, dati nonāk no vienas automašīnas otrā automašīnām, jo kādu no tām nozog, kas tad notiek. Tur, piemēram, ir arī navigācijas dienest, vai šie dati tad piederēs Renault, Daimler, Bosch, Philips, nu vai kādam citam, vai, piemēram, automašīnas šoferim kā tiek regulēta piekļuva šiem datiem un, piemēram, um, zem motora pārsaga tur ir sveces vai gultņi un uh, kā tālāk uh, šie dati tiek noraidīti uz citu automašīnu, un, piemēram, viens ražotājs ir ražojis gultņus, cits ir kārtas ražojis, nu kurš tad ir gal galā datu īpašnieks? Uh, Kā izmantot šos datus un kā domāt par to drošību rītdienas digitālajā pasaulē? 1. decembrī Mēs vēlējāmies runāt par digitālo rītdienas darba tirgu. Mēs vēlamies radīt aliansi. Kādēļ? Uh, Saskaņā ar mūsu aplēsēm ES darba tirgū trūkst apmēram 180 IT speciālistu. Tie, kas dodas pensijā, nu mums katra m, mm, pensionāra vietā ir nepieciešams jaunas darba rokas. Tātad 180 tūkstoši gadā bet nepietiek eh, ar studiju programmām tikai, lai šīs tukšās vietas aizpildītu. Dalību valstīm ir eh, arī eh, kaut kāds saistošs apņemšanās jāpilda, lai elektronikas, informātikas jomā būtu pietiekam daudz speciālistu, kas pēc tam šīs darba vietas varētu aizpildīt. Tālāk kvalifikācija, tālāk izglītība. Mums savi darbinieki ir jāizglīto šajās jomās Ir jābūt uh, aliansēm ar darba devējiem, darba devēju asociācijām, ārodu biedrībām. Uh, un dalību valstīm, lai sasniegtu kopīgos mērķus, proti, lai mūsu darba tirgus digitalizācija cilvēkiem neradītu problēmas, bet lai viņi varētu pielāgoties, lai viņi varētu sekot šīm jaunajām tendencēm. Tas arī ir viens no mūsu uh, galvenajiem mērķiem 2017. gadā. Es esmu ļoti pateicīgs parlamentam, ka tas tika naski pieņem mūsu priekšlikumus, nu, un ir citi sektori, par kuriem mēs varam diskutēt divus, trīs gadus, bet ja mēs runājam par digitalizāciju, par audio vizuālajiem dienestiem, digitālajiem pakalpojumiem, telekomunikāciju tiesībām. Ja šajās jomās mēs zaudēsim laiku, mēs kā da, likumdevējs zaudēsim autoritāti, bet ātri uh, darbu virzot uz priekšu, mēs panāksim arī to, ka padome strādās pietiekam ātri un mēs varēsim panākt šo kopīgu digitalizācijas projektu īstenošanu. Paldies! Lielas paldies, komisār kungs! Politisko grupu pārstāvji aicinu jūs nerunāt ilgāk par trim minūtēm, jo mums ir ierobežots laiks. Eiropas Tautas partijas vārdā Valijam Kunze, Eiropas eh, parlamenta priekšstādātāja vietniece. Paldies, priekšstādātāja, paldies, komisāra kungs, kas esat mūsu viesi šodien. Vēlos jūs apsveikt ar visu to pakotni, ko piedāvājat, un ar uh, visaptvarošo skatījumu uz nozari. Ilgu laiku šai parlamentā strādāju ar telekomunikāciju jautājumiem, man jāsaka, nekad neesmu redzējis tādu pieeju, kas tik plaši tiktu atbalstīt no dažādajiem nozares spēlētājiem. Manā skatījumā nozares pārstāvji paši uzskata, ka jūsu priekšlikumi atbilst viņu vajadzībām un prasībām. Un galvenā prasība ir skaidrs virziens un skaidrība vispār. Un paldies, ka jūs sakāt, ka 5G ir nākotne. Tas ir ārkārtīgi svarīgi visiem. Tā ir nākotne un tur ir vērts ieguldīt. Tāpat jūs savā Eiropas elektroniskās komunikācijas kodeksā, kas ir ļoti konsekvents un veiksmīgs, uzsverat līdz investīcijas, tas arī ir kas, kāds liels, svarīgs jauninājums, un es ceru, tas pāraus šo aburto loku, ka trūkst līdzekļu, bet te būs jauns institīvs. Tā ir ļoti labi pieeja. Vēl pavisam īsts komentārs. Kā individuālās investīcijas nākošajām, nākošās paudzes telekomunikācijām var tikt piešķirts? Uh, Un tā varētu nominēt tos, kas eh, vēlētos sniegt šādas investīcijas. Runājot par Wi-Fi for You pakotni, tā ir pārsteidzoša ideja. Es esmu pārliecināta par to, ka tā arī plaši tiks atbalstīta. Tas fakts, ka finansējums ir ierobežots, varbūt jūs varētu pakomentēt par labāko paredzamo ideju, kā radīt šo reizinājumu efektu ierobežotajam finansējumam lai mums būtu labāks Wi-Fi Eiropas līmenī. Un mēs arī ceram sagaidīt mm, brīvo datu mm, plūsmas pārskatu, kas tiks publicēts janvārī. Mēs piekritam, kam, ko jūs sakāt, ka ir jānovērš šēršļi brīvai datu plūsmai Eiropā. Tas ir ļoti svarīgi. Un mēs eh, gaidīsim šos priekšlikumus, lai tos atbalstītu un ceram, ka jūs varēsiet virzīties priekš tā kā ātri un līgani, kā jūs sakāt. Paldies! Liels paldies! Turpin priekšsēdētājs! Kompulēna Trikundze, kas pārstāv sociāldemokrātu politisko grupu. Paldies priekšsēdētāji, augstu vērtēju priekšlikumu par pamatu internetu, kas ir par pieejamu cenu, tās ir pamatiesības, tam es piekrītu, mēs agrāk runājam par uh, prasmi rīkoties ar internetu, bet pieeja tam ir ļoti svarīga. Un ne, gigabitu sabiedrībai ir jāiekļauj visi. Komisāri, jūs pieminējat prasmes, es domāju, prasmes jaunošiem, bet ir jādomā arī prasmes, kas ļauj izveidot novatorisku pieeju. Tas ir svarīgi augstu vērtēju jaunos mērķus, taču jautājums, kā tos var sanākt, ņemot vērā to, ka agrāk Eiropas Savienībā arī bija izvirzīti mērķi, taču mums neizdevās panākt visus iepriekšējos mērķus, un es domāju, ka Eiropas parlaments pamatoti var sacīt, ka dažādās dalībvalstis nav vēlējušās sniegt nepieciešamo uh, finansējumu tik lielā apjomā, kādu tās varēja sniegt. Tātad arī pašreizam Eiropas Savienības budžetā šim mērķim arī nav pietiekoši līdzekļu. Uh, Eiropas komisija daudz par to runā, un arī mūsu komitē mēs to esam uh, Eh, to uzsvēruši apvārsnī 2020 un eh, ietver programmā arī. Tādās dalībvalstīs norisinās lielas izmaiņas arī daudzos tirgūs. Tās ir daudzsološas. Tagad es sekoju tam, kas notiek mobilē tirgū. Polijā vien mobilo datu izmantošana ir pieaugusi 200% apjomā Latvijā, pār par 170% gadā. Uh, pateicoties eh, tirgus modeļiem un mazām investīcijām. Te nav runa par visaptvarošām investīcijām. Tātad sniegt eh, vairāk lētu datu ir labs risinājums digitālajai sabiedrībai. Tātad mēs varam uzlabot investīcijas, taču, kad mums ir pamatstruktūra, mums nepieciešama pastiprināt konkrētspēju un caurskatāmību. Tas, kā jau es vairāk kārt sacīju, nozīmē, ka mums jāskatā uz, jāskatās detalizētāk informācija un nodrošināt patērētājiem godīgu konkurētspēju un savskatāmību Eiropas regulētais tirgos. Tātad 5G politika arī nozīmē mazāks izma izmaksas cilvēkiem, ir nepieciešama plašāka spektra piešķiršanas politika, un šeit arī mums ir vēsture, komisijas atzinuma um, parlamenta atzinumi un dalībvalstu ieskat, mēs zinām, ka Beret, Beret regula tagad tiks pārskatīt dažādi viedokļi, un te ir runa par saskaņotību. Un tas, ko dara, un agrāk darīja Berek, ir ļoti svarīgi, un mēs to nevaram nošķirt no NRA, e, jo tie darbojas atšķirīgi. Es domāju, datu bāzes risinājums ir svarīgs Eiropas uzņēmumiem, taču arī Eiropas pilsoņiem. Un vēl pieminēšu tikai vēl vienu lietu - kiberdrošība. Mūsu digitālās, eh, vien, digitālā vienotā tirgus uzņēmumā mēs minējām, ka ir uh, Eiropas uh, eh, industrijai jāstrādā pie kibernozie, uh, kiberdrošības. To nevar vienmēr uzticēt ārvalsts uzņēmumi. Paldies! kolēģi, en, kolēģis Enkel ECR grupas vārdā, mūsu grupas priekšstādātā vietnieks. Paldies, komisāra kungs, Ettinger kungs, um, saka Henkela kungs, paldies par jūsu iespaidīgiem ievadvārdiem. Tas liecina par to, ka jūs šo savu amatu portfeli pārvaldāt tikpat labi kā iepriekšēji. Žēl, ka jūs atkal mainīsiet savu amatu, taču izmantot šo iespēju, lai sacītu, ka eh, vēlos jums uzdot vispārīgi jautājumu, kāds zinā šajā nozarē darbojos ilgāku laiku, un spriežot pēc tā, ko esmu dzirdējis 80. un 90. gados, eh, var teikt, ka to pašu dzirdu arī tagad, un tur arvien bija runa par par uh, amerikāņu un japāņu panākšanu, un 30 gadus jau mums tas nav izdevies. Mēs esam ārkārtīgi daudz programmas uh, uzsākuši, kas ir izmaksājuši ļoti daudz uh, nodokļu maksātāju naudas. Ļoti daudzi šīs programmas vairs neatceras, piemēram, SPRI vai e Eureka. Visas šīs programmas bija domātas, lai panāktu amerikāņus un japāņus viņu uh, progresā. Tas mums nav izdevies. Es gribēju arī atgādināt, ka bija Siemens, Nigsdorf, ECL, Philips, Olivetti, Bull, Thomson, Eiropas datora ražotāji, Ericsson, MLM un tam līdzīgi. Nu, vairs šo uzņēmumu vairāk nav, ir tikai SAP. Un tie ir uh, guvuši panākums bez Eureka, ESPRI un citām Eiropas programmām. Ja mēs runājam par mūsu galvenajiem konkurentiem, Microsoft, Google, Apple, Facebook, Twitter, viņiem arī, nu, neviens viņam nav sniedzis nekādu valsts atbalstu. Tādēļ man rodas divi jautājumi. Pirmais. Vai jums nešķiet, ka vienkārši vajadzētu saprast, kādēļ šīs programmas, kas bija tik dārgas, ir izgāzušās? Un otrkārt, kādēļ jums šķiet, ka ar, ar programmām par kurām esat atbildīgs jūs kopīgi ar izpētes uh, komisāru, ka tām būs lielāka panākuma nekā pagātnes programmām. Paldies! Uh. Priekšsēdētājs, liels paldies! Henkel kungs. Maisners kundze, Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. No liberāļu grupas gribēju arī uzdot vairākus jautājumus. Jūs runājāt par ļoti svarīgiem jautājumiem. Tagad mēs esam nokļuvuši digitālajā laikmetā un. Uh, Henkela kungs bija diezgan kritisks, bet es esmu optimistiskāk noskaņot. Man šķiet, visi beidzot ir apjēguši, cik ļoti svarīga ir digitalizācija. Tā jau ir iestājusies, mēs saprotam, ka tā mūsu dzīve ir radikāli mainījusi un ka tā piedāvā arī iespējas. Un, ja jūs runājāt par robotiku, nu, tur vēl daudz darāmā ir, bet citās jomās mēs esam jau diezgan labu darbu veikuši. Pēdējā laikā, runājot par Connecting Euro instrumentu, 50 miljārdi, kas bija paredzēti digitālajai jomai, transportiem, dalību valsts atņēma ļoti daudz līdzekļu. Īstenībā 9,2 miljārdi tika samazināti uz 1, cik tur miljārdiem digitalizācijai. Tas ir vienkārši šausminoši. Un, e, protams, dalība valstīs arī uh, lauku reģionos var radīt daudz jaunu darba vietu, pateicoties digitalizācijā, vienotais tirgus arī ļoti mainīsies, ņemot vērā to, kā arī sadarbības ekonomiku. Man ir tagad daži konkrēti jautājumi. Pirmais. Vai dalība valsts ir gana ambiciozs veikt arī projektu līdzfinansējumu? Mēs jau esam ļoti daudz projektu pieprasījuši, un dalību valstīm arī ir jāiesniedz pieprasījums izmantot ESIF. Ja jūs kādus piemērus varat nosaukt, tad mēs būtu ļoti pateicīgi. Otrs jautājums Jūs teicāt, ka um, šo ierīču mašīnu valodas ir jāstandartizē. Nu, man šķiet, tas būtu pareizi, ja tiktu izmantot angļu valodu, bet no diskusijām es zinu, cik sarežģīti ir ES vienoties par vienu valodu. Un tālāk jūs runājāt par Connecting Cars un Tuning. Es strādāju transporta komitejā, tas ir mans galvenais darbības lauciņš, un tur tiek runāts par Connecting Europe Facility un visu pārējo, kā to apvienot ar tehnoloģijām. Runājot par digitalizāciju, cik tālu jūs esat tikuši, ir komisijas izmantotie. Uh, transporta koridoru koordinatori, vai jums ir arī kāda kontakta ar viņiem? Un tālāk par datiem runājot, es saprotu, ka jūs ļoti cieši sazināties ar datu aizsardzības uzraugiem, jo dati ir svarīgi un dati ir jāaizsargā. Kas šeit tā tad notiek? Un vēl es gribētu teikt, ka. Uh, Nesen Špīgelī bija raksts, ka digitalizācija liks iet zudumā daudzām darba vietām. Jūs bijāt optimistisks, jūs teicāt, ka tieši otrā darba vietas tiks radītas, bet ņemot vērā digitalizāciju mainīsies arī hierarhija. Ko jūs par to visu domājat, kādas ir bijušas jūsu sarunas ar nozari un darba eh, devējiem? Paldies! Liels paldies! Jāvar kungs zaļo vārdā. Sharon, paldies priekšsēdē, paldies komisāru kungs, ka esat mūsu viesis. Man ir jautājumi par jūsu ceļojumu uz Ungāriju privātā eh, četā 18. maijā šogad, jo uh, eh, lobis jums izmaksā šo ceļojumu. Un uh, to nepieļauj uh, rīcības kodeks, un tas arī netika publicēts jūsu tīmekļa vietnē. Turklāt ceļojums nebija digitālā tirgus interesēs priekšsēdētājs pārtrauc runātā. Šis ir temats, kas pat labam tiek izmeklēts Eiropas komisijā. Tas nav mūsu sanāksmes temats šodien. Lūdzu, demokrātija nozīmē institūcijas un tām atbilstošās lomas. Tādas, tās tā nav mūsu diskusija tēma. Uh, Javor kungs turpina, bet es vēlos uzzināt, kā, kā komisārs vērto šo līdru, jo Mangor kungs ir iesaistīts digitālu tirgu. Un es nekad otrkārt neesmu piedzīvojis, ka komitejas priekšstādātājs ierobežo deputātu runas brīvību. Mans jautājums ir saistīts ar digitālā tirgus lietu, tāpēc es vēlos turpināt ar jūsu atļauju priekšstādātais. Nu, šī nav īstā vieta atbildēt uz šiem jautājumiem, jo mēs esam sagatavojušies uz pavisam citām institūcijām. Mums jāizmanto mūsu demokrātija. Šīs ir atklātas diskusijas Eiropas komisija, un to skaidros Eiropas komisija, un par to, par šādām diskusijām, ar kurām jūs tagad aizraujaties, uh, izteiksies Junkerkungs, tāpēc lūdzu runāsim par to tēmatu, kas ir iekļauts mūsu darbu kārtībā. Jo mēs teic, noteicām mūsu darbu kārtību. Un tā jums ir uz jūsu galdu, un par to mēs esam vienojušies. Ja var kungs turpina priekšsēdētāju kungs, tomēr vēlos sacīt, ka šis jautājums ir cieši saistīts ar to faktu, kā Ettinger kungs uh, skata digitālā tirgus darba kārtību, kā viņš tiekas ar cilvēkiem, kas ir saistīti vai nav saistīti ar digitālo tirgu. Te ir arī runa par viņa darba caurskatāmību, jo viņš ir komisārs, kas atbildīgs par digitālo darbu kārtību. Mēs nevaram uzvesties tā, it kā šis jautājums mūs neinteresētu. Es neuzdod jautājums par šo tematu, ar to tematu, kas nav saistīts ar digitālā tirgus lietu. Es vēlos uzdot jautājumu nepapotam par viņa tikšanos ar kādu, kurš saskaņā ar komisijas runas vīru skaidrojumu nav saistīts ar digitālo tirgu. Kaut arī Ungārijas valdība nepārprotam norādusi to, ka šī, kā valdībai ir līgums ar Mangolda kungu, kā padomdevēja, tā skaitā arī viņš ir piedalījies konferencē, kas ir saistīta ar eh, automobīļu nozars nākotni. Nākotnē automobiļiem. Tad gribētu uzdot jautājumu, ka, kam ir taisnība eh, Ungārijas valdībai, kas apgalvo, ka Mangolkungs ir saistīts ar digitālo nozari. Buzekungs pārtrauc runā, runātāju. Demokrātija pamatojas uz institūciju un procedūru pamatu. Te nav runa par eh, procedurāliem jautājumiem tagad jūs sākat šādu tēmatu, kas nav saistīts ar mūsu apspriežamo tēmatu tagad. Jūs varat um, arī izteikties, ja vēlaties, citam deputātam saka priekšsēdētājs. Ja var kungs turpina, uzdodi jautājumu par komisāru oficiālo apmeklējumu digitālajai konferencē 18. maijā Ungārijā, un šis temats ir svarīgs arī šai komitē. Mēs vēlamies skaidri zināt, kā viņš ceļoju uz šo digitālā tirgus un uh, automobīļu nākotnes konferenci, vai tas atbilst, atbilst regulai par komisāru vispār. Tas nav jautājums, kas nebūtu saistīts ar digitālā tirgus jautājumiem priekšsēdētais konstitucionālo lietu komiteja mūsu parlamentā ir atbildīga par šādiem tematiem. Mēs tos varam atbilst konstitucionālo lietu komitejā, visnotaļ atklāt kājā, kā atceraties mūsu uzklausīšanās reizēs pirms divā pusgadiem. Arī kāds no sociālas puses minēja šādu lietu, bet tas tika sacīts par pavisam citu personu. Un tas tika nosūtīts konstitucionālo lietu komiteju. Tas arī viss Tāpēc lūdzu paturiet šo tematu pie sevis. Ja nevēlaties uzdot jautājumu par mūsu tēmu, tad lūdzu beidziet savu uzstāšanos un pārēsim pie nākošā runātāja. Ja var kungs turpina. Man ir vairāki jautājumi. Vēlos, piefik lai tiktu piefiksēts, ka šī komiteja neinteresējas par šo jautājumu, ja komisārs tiekas ar uh, lobbyistu, kuru varētu interesēt vai varētu neinteresēt digitālais tirgus. Uh, Mēs nezinām, kāds bija fakts pat labam, ir uh, dažādi viedokļi par to. Un lūdzu piefiksēt, ka man netiek ļauts uzdot šo jautājumu komisāru, kas ir mūsu viesi šodien. Buzekungs turpina. Mums ir procedūra tam paredzēta, un es lūkšu jūs ievērot šo procedūru. Tas mums, kolēģi, ir ļoti svarīgi. Priekšsēdētājs turpina, pāriesim pie nākošā runātāja. Kokričekungs. Guvēja vārdā mūsu komitejas priekšsēdētāja vietnē. Paldies, priekšsēdētāji! Mans jautājums nav saistīts par, nav saistīts ar komisāru kungu privātajiem vai um, darbā vizītēm. Paldies par jūsu ievadrunu. Varu sacīt, ka jūs esat atbildīgs par digitalizāciju, tad mans jautājums, kuras dalība valsts ir iesaistīts kopīgajā projektā? Projekt. Za druhé. Jūs teicāt, ka ir 5 plus 8 šāds modelis. Otrakārt, nanotehnoloģijas. Tāds arī ir daļa no jūsu pieminētajiem tematiem. Nanotehnoloģijas ir tālajoša nākotne. Kāds ir jūsu viedoklis par nanotehnoloģiju nākotni un kādas atbalsta pasākums jūs esat paredzējis izvērst? Treškārt, piekļuvi internetam. Tā būtu jāuzskata par pilsoņu pamatiesībām, lai panāktu, ka tās par tādām kļūst. Uh, Mums ir nepieciešams pilnīgi nodrošināt ar internetu ne tikai pilsētas, bet arī lauka vidus. Un tā ir problēma, ar kur saskaramies šodien. Uh, visa teritorija simtprocentīgā apjomā nav apgādāt ar internetu, to arī jūs sacījāt, un ka dalībvalstī nepārprotami ir jāuzlabo šis internetu pārklājums, lai mēs varētu izmantot modernās tehnoloģijas plašāk. Vai jūs šeit saskatāt kādu uzlabojumu. Tagad pārobežu infrastruktūra. RTS. Tas ir um, dzelzceļa jomā labs piemērs, vai arī ēzvans. E Tas ir arī vēl viens labs paraugs pārobežu projektam autoceļu navigācija arī ir labs piemērs, kaut arī tur ir eh, zinām trūkumi. Vēl viens temats. Iekārtu ai, aizstāšana. Ja jūs ar savu automobīli eh, aizbraucat uz uh, garāžu, tad tur ne tikai, uh, tad tur izrādās ne tikai viena detaļa ir, uh, kaut arī ir uh, bojā tikai viena detaļa, jāaizstāja viss, viss mehānisms automobīlī, un tas prasa liels līdzekļus. Vai jums būtu kāds risinājums, kā pret to vērsties? Vai jūs esat paredzējis jaunu uh, mašīnu kodu? Uh, Um, datoru kodus, varbūt angļodu kļūt par galveno. Paldies! Puzekums, politisko grupu vārdā uzdotie jautājumi tagad ir izsmelti. Ja vēlties atbildēt, komisāra kungs, pavisam īsi, tad lūdzu, jo mūs vēl gaida 12 runātāji, un pēc pusstundas mūsu laiks pusbeigts zveidzies šim tematam. Tātad pēdējie runātāji kas, protams, būsiet visi atlikušie, varēsiet izteikties neilgāk kā vienu minūti. Lūdzu, sagatavojieties uz to, kolēģi. Sākotnējiem politisko grupu pārstāvjiem bija paredzēts trīs minūtes, bet jums ir tikai minūte atlikusi priekšsēdētāji. Lūdzu, pavisam īsti, eh, komisāra kungs, atbildiet uz jautājumiem, un tad pāriesim pie nākošajiem. Valjāns kundze, nepieciešamās investīcijas stikla šķiedrā un mobilajiem sakariem, kā tās investīcijas varētu īstenot. Lai to paveiktu, protams, mums būs jāiegulda daudz darba, varam to teikt jau tagad, telekomunikāciju ietvaros. Mums vajag parūpēties, lai privātie uzņēmumi Eh, ieguldītu 80 līdz 90 procentus un jārunā arī vienmēr par uh, koinvestīcijām, piemēram, lauku reģionos. Pagaidām neviens nevelk šos stikla šķiedrus kabeļus lauku reģionos. Mums jādomā par infrastruktūras izveidi. Tā tad labāk, lai būtu infrastruktūra, nevis tikai tukši plāni. Vai-fi Eiropai. Mēs vēlamies, lai uh, parlaments un padomu mums ātri piekristu, mēs ceram, ka tā būs, un tad mēs esam arī atvēlējuši uh, Uh, attiecīgus līdzekļus budžetā, kas 6 līdz 8 tūkstošus attiecīgu ierīču iekārtu varētu ļaut iekārtot. Ja būs pārāk augsts pieprasījums, mums būs arī ātri jārēģē un nepieciešamības gadījumā arī jāpaukstina līdzekļi, jo daudzos lauku reģionos dalību valstīs tas varētu būt izcils instruments, lai pilsoņi, vienalga, vai viņi būs rādsnamā, skolā vai kaut kur citur, varētu ātri sērfot internetā. Tika pieminēts arī instruments Connecting Europe. Es atceros, ka tika runāts par dzēles ceļu, par ceļu izbūvi, par enerģiju, gāzes vadiem, digitālo infrastruktūru. Barozo 2 komisijā jau 2012. gadā par to runājām. Un, ja runājam par dzelzceļu un ceļu izbūvi, neko padome nav samazinājusi. 9,2 miljārdi tika samazināti uz 6 miljārdiem energo nozarē, bet digitālajā sektorā Nelija Krūza no 9,5 miljārdiem samazināja līdzekļus uz miljārdu. Ja runājam par ESIF, ja, piemēram, kaut kur laukos ir ciemats ar 3000 iedzīvotāju, Jāsaka, ka tur uh, nu, stikla šķiedras internets nebūs rentabls. Ir jādomā par riskiem, un ESIF arī šeit daudz neko nelīdzēs. Ja mēs runājam par izmaksām, tur būs maz apgrozījums, līdz ar to vienīgais risinājums ir tikai subsīdijas finansējums uh, ar, ar uh, atbalsta programma palīdzību, vienalga vai tās būtu vietējās, reģionālās vai kādas citas programmas. ESIF šeit nebūs īstais iemesls, īstais instruments, jo tas sēdz riskus, bet nedomā par uh, iespējamiem zaudējumiem, ņemot vērā veicināšanu. Ja šāds projekts nav rentabls, tad tas tāds nav. Mēs vēlamies, lai dalību valstis piesaistītu vairāk struktūru fondu līdzekļus, veidojot digitālo infrastruktūru. Un jāsaka, ka šeit arī ir uh, vērojama liela vilcināšanās. Ja mēs runājam par spektriem, pārobežu režīmā, tas ir minēts mūsu telekomunikāciju pakotnē. Mums ir uh, Mēs nevēlamies spektra politiku centralizēt, mēs vēlamies, lai ieņēmumi no frekvenču piešķiršanas nonāktu Eiropas budžetā. Protams, ir daudz argumentu, kas runā pret, bet mēs vēlamies arī labāku koordināciju, lai, piemēram, 5G varētu izmantot Eiropā. Mēs vēlamies um, izpēti bet roll out mēs vairs nesam uh, pašās pirmajās rindās. Mums ir jāsadarbojas ar citām valstīm, kas uh, piektās paaudzes sakaros ir pavirzījušās tālāk, lai mēs saviem konkurentiem nebūtu aizmugurē. Ja runājam par kiberdrošību, kiberprivātā publiskā partnerība ir ļoti svarīga un uh, mums ir jāspēcina kiberdrošības nozara Eiropā. Es Eiropā biju ļoti pārsteigts par to, cik kvalitatīvas programmas un ierīces mēs ražojam, bet kiberdrošības jomā Eiropā mēs varam darīt ļoti daudz. Un uh, mēs vēlamies, protams, lai lietas virzītos uz priekšu gan ātri. Tālāk. Mums ir, kā mēs izpēti Eiropas Savienībā traktējam. Industrijai ir eh, jāsniedz atbilde. Ja mēs runājam par, eh, piemēram, 5G un tiek piesaistīti 700 miljoni Eiropas līdzekļu, uh, bet nozare piesaista piecreiz lielāku summu. Es domāju, tas ir labs pārbaudījums, kas pierāda, ka šāda izpētes sadarbība var būt panākumiem bagāta. Runājot par robotiku, Siemens, Bokša, Kukā, visi lielākie Eiropas milži ir iesaistījušies šajā projektā. Runājot par kvantu tehnoloģijām, labākās um, universitātes Lionā, Grenoblē, Mīnhenē, Delftā ar mums sadarbojas. Arī dalībvalstis ir ļoti aktīvas. Ja mēs runājam par kopīgas uh, vispārīgas nozīmes uh, pakalpojumiem Eiropā projektiem, ir vairāki Eiropas uzņēmumi, kas šeit darbojas ļoti aktīvi, piecas dalību valstis ir iesaistītas, un mēs vienmēr esam mēģinājuši saprast, kurā valstī šī industrija patiešām ir svarīga, kur tad ir, ja piemēram kādā valstī netiek ražota uh, mikroelektronika, nu tad nav uh, nekādas jēgas tur veicināt attiecīgus projektus, un piecas, sešas, septiņas dalību valsts var saņemt uh, līdzekļus un pateicoties nozaras investīcijām piesaistīt vēl divreiz, trīsreiz lielākas summas. To mēs gribam panākt. Datu aizsardzība. Mēs runājam par uh, datu aizsardzības direktīvas modernizāciju. Ļoti daudz datu tiek pārraidīti tieši pa mobilajiem telefoniem. 11. janvārī esam apņēmušies eh, jums jau piedāvāt izskatīšanai mūsu likumdošanas priekšlikumu šajā jomā. Ja mēs runājam par standartizētiem valodām, tā ir angļu valoda. Ir vēl vairākas standartizācijas iestādes, ECIS, ENELEK un citas. Un jāsaka, ka tas sadarbojas ar, ar eh, atbildīgo nozari, ar attiecīgajiem uzņēmumiem. Un mēs arī pieprasām konkrētas standartus, un ja uzņēmumi viss nevarēs paveikt saviem spēkiem, mēs uh, piedāvāsim priekšlikums Eiropas līmenī. Ja mēs runājam par uh, mašīnas, par ierīču saziņu vai, vai automobīļu saziņu, ir jābūt jaunām programmatūrām. Protams, ir jābūt standartizācijai. bieži vien ražošana ir automatizēta, tādēļ digitālā valoda ir jāstandartizē. Vienalga, kādi ir šie standarti, bet tiem ir jābūt vienotiem, un tikai tad mēs varēsim, nu, garantēt to, ka nākotnes standarti būs ar tādu Eiropas rokrakstu. Un digitalizācijas platforma šeit varētu būt eh, nu, ļoti labs pamats. Gan maijā, gan novembrī es biju Budapeštā, un tas bija saistīts tikai un vienīgi, lai piedalītos digitālā konferencē. Ungārijā Jāsaka, tur ir gan franču uzņēmumi, tur tiek ražoti Audi, tur ir arī Boša digitālās attīstības centrs, un Boš ir, Študgārta eh, ir Boša dzimtene, es esmu pats tur dzīvojis, un es tādēļ bieži dodos uz Budapeštu, un jāsaka, ka šeit mēs ļoti labi varam novērot to Eiropas papildu vērtību un eh, nevis spēcināt eiroskepsi. Gan Čehijas republika, gan Slovākija, gan Ungārija, gan Polija visās šajās valstīs tiek eh, ražotas automašīnas, tādēļ digitalizētā nozare un eh, šīs eh, viedās mašīnas, tur tiek pārunāti šie temati, tas nav nekāds brīnums. Un es tāpat strādāju pie tā, lai izveidotu tādu testu platformu, pārbaužu um, stadionu un no Dienvidu Vācijas caur Austriju uz uh, Slovākiju, Rumāniju līdz pat Serbijai mēs vēlamies kopā ar šīm valstīm uh, izveidot tādu kopīgu telekomunikāciju uzņēmumu projektu, lai radītu standartizētus uh, pakalpojumus, runājot arī par autonomo automašīnu izmantošanu, lai tās varētu braukt no vienas valsts uz otru. Tam ir jābūt paneiropas projektam. Un Ungārija novembrī man uzaicināja uz konferenci. Es piedalījos arī izstādē, kur šie produkti bija izstādīti, un tas bija vienīgais iemesls, kādēļ devos komandējumā uz Budapeštu. Un par kodolreaktoriem jau divus gadus neesmu atbildīgs. Paldies! Kolīgs, very... Cienījamie kolēģi, man jā saka ar nožēlu, ka jūs drīkstēties izteikties eh, vienu minūti tikai, nu, burtiski pat 50 sekundes. Blanko Lopes nākošais uzdot jautājumu. Liels paldies priekšsādātāji. Par komisāriem vajadzētu spriest eh, par viņu darbu, par viņu konkrēto dosjē. Tāpat laikā zināmi paziņojumi un varbūt braucieni, jā, var apšaubīt viņa atbilstību lomai. Tomēr, eh, raugoties uz digitālo darbu kārtību un telekomunikācijām, es gribētu zināt, eh, cik eh, laba ir šī doma paredzēt kompensācijas autortiesībām. Eh, ir paredzētas investīcijas, lai nodrošinātu, ka nenotiek eh, pārliecīga iejaukšanās eh, tirgu un lai cilvēki netiktu sodīti par to, ka viņi nav nodrošinājuši atbilstību prasībām. Paldies, Martēna kungs. 50 sekundes, lūdzu, saka priekšsēdētājs. Jā, centīšos izteikties vēl īsāk. Es nerunāšu par braucienu uz Budapešti, jo jūs teicāt, kā šobrīd notiek izmeklēšana šajā jautājumā. Komisāra kungs. Eh, jebkurā demokrātijā jums būtu jādemisionē pēc eh, rasistiskiem izteikumiem. Tātad tas ir viens komentārs. Ja jūs bijāt Vācijā ministrs, vai jūs domājat, ka šāda situācija jums eh, Vācijā būtu pieļaujama? Paldies! Paldies, cienījamo kolēģi. Es nedomāju, ka šī ir mūsu struktūrētā dialoga tēmai atbilstīga lieta. Kā es teicu, mums vajag turpināt struktūrēt dialogu par konkrēto tēmu, bet, nu labi, tā ir jūsu atbildība un tiesības uzdot jautājumu Remon kungs. Uh, Paldies! Man ir īsi jautājums, komisāra kungs. Man īsti netapa skaidrs kā jūs uh, pārņemsiet budžeta komisāra portfeli, kas tas notiks un ko tas nozīmēs mūsu komitejas darbam. Paldies. Uh, thank you very much, colleague. Paldies, cienamo kolēģi. Tas ir mūsu Eiropas parlamenta iekšējais uh, noteikums, un tas arī ir mūsu reglamentā un uh, pielikumos attiecīgi aprakstīts. Tā ka mēs jums to varam paskaidrot. Un tagad Uh, Margau kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka tas nav tikai mūsu pienākums vai iespēja uzdot jautājumus, bet tās ir arī mūsu tiesības. Komisārkungs uh, ir atbildīgs par uh, digitālo darbu kārtību bet es domāju, ka tās ir mūsu tiesības un mūsu pienākums paust uh, viedokli vai bāžas uh, par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar komisāra veiktajām darbībām, viedokļiem saistībā ar digitālo darbu kārtību. Tā ka domāju, ka mums nepieciešams uh, saprast, kāpēc viņam bija šis brauciens uz Ungāriju tas neparādījās viņa publiskajā darba kārtībā. Mēs gribam zināt, kāpēc. E, jums bija šāds brauciens, ņemot vairāk to, ka jūs esat atbildīgs par digitālo darba kārtību. Un e, man šķiet, ka mēs joprojām gaidam atbildi. Un gribētu saņemt atbildi. Bonīkungs nākošais. Paldies, e, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties par jūsu ļoti labo darbu, kā vienmēr attiecībā uz digitālo tirgu un uh, izaicinājumiem šai jomā. Mēs uh, saprotam, ka infrastruktūra dod iespēju visai ekonomikai un sabiedrībai kopumā. Viens jautājums un vēl divi papildus jautājumi. Pirmkārt, kā jūs uh, vēlētos sadarboties ar līdervadību un tiem cilvēkiem, kas vāda vietējās un reģionālās iestādes? Uh, pārvaldes iestādes. Jo, ja jūs gribat nodrošināt šo mēķi, inkluzīva infrastruktūra, inkluzīvs 5G, eh, tad eh, ārkārtīgi svarīgi ir izvairīties, lai notiktu kaut kāda uh, izslēgtība, nepieejamība lauku zonās otrām kārtām. Kā jūs domājat radīt stimulus uzņēmumiem? Jo tas ir lielā mērā atkarīgs no uzņēmumiem, ne tikai no publiskiem līdzekļiem. Uh, cik daudz investīciju aiziet 5G un cik citur. Un pēdējais jautājums. Mums ir nepieciešami konkrēti lēmumi. Tātad kā sadarboties ar dalību valstīm, lai panāktu šo mērķu sasniegšanu. Paldies, nākošā Grifins kundze. Paldies priekšsādātāju un paldies par jūsu komentāriem par šo lauku reģionu iekļaušanu un piekļuvi digitālajām tirgumu. Kā jau kolēģi teica, tai ir jābūt pamata tiesībai. Es domāju, ka atvērtais tirgus to nekad eh, nesasniegs, man ir tāds bažas, un eh, tāpat arī cilvēki reizēm nav skaidrībā par to, kāda ir politika nostādījuma reģionālā un valsts līmenī. Mēs runājām arī par transportu. 30. novembrī mums uh, Eh, mēs gaidām ziemas enerģētikas pakotni, un mēs zinām, ka energoefektivitātes jautājums ļoti svarīgs. Par 1% palielinājumu energoefektivitātes mērķos mēs varam renovēt 3 miljonus māju un 7 miljonus cilvēkus varam glābt no energonabadzības. Eh, viedās iekārtas, eh, tāpat arī uh, animētās ēkas ir daudz dažādu risinājumu. Mans jautājums, kā jūs sadarbojaties ar citiem komisāriem, lai mazinātu energo nabadzību, lai nodrošinātu dekarbonizācijas eh, mērķus un sasniegtu arī citus Eiropas Savienības mērķus? Paldies! Tošenovski kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties komisāram par uh, enerģiju, ko viņš ir uh, Uh, ieguldījis uh, digitālajā jomā. Un atgādināšu, ko viņš uh, teica par investīcijām enerģētikā un kiberdrošībā. Un ka publiskais finansējums ir pilnīgi pieņemams šajā jomā. Man ir jautājums, jūs runājat par standartizāciju, valodas standartizāciju IT jomā. Es IT jomā strādāju visu dzīvi. Un tā ir tāda sapņu pasaule, ja mums visiem būtu kopīga valoda. Tas vēl nekad nav noticis. Un Nezinu, vai Android aplikācijas šobrien ir labākas. Katrā ziņā to vajadzētu noteikt uh, konkrētiem interfejsam, tā lai heterogēnās sistēmas varētu sazināties, un tas ir izšķiroši svarīgi šobrīd, jo mūsu priekšā Šobrīd ir eh, dažādi kodeksa un uh, Wi-Fi jautājumi un sistēmas, bet tas viss būs un ir izšķiroši svarīgi centrālajā pārvaldē un arī brīvai vidē, kā mēs eh, Berta gadījumā to redzam ar ļoti augstu profesionālitātes standartu un augstu neatkarīgumu līmeni. Mans jautājums ir sekojošs. Vai jums ir kāda doma par to, kā Eh, tas viss darbosies eh, pārvaldes līmenī. Paldies, Butikofer kungs. Minute, Lūdzu, izteiciet, izteikties īsākā vienu minūti. Paldies, protams, priekšsēdētāji kungs, esmu patiešām pārsteigts, ka no vienas puses uh, man ir jāraksta ziņojums par uh, nozares digitalizāciju, bet no otras puses man ir maksimums viena minūte, lai izteiktos. Tas pat tiešām ir nepieļaujami. Un es ļoti uh, laicīgi pieteicos, ka vēlos runāt. Un es mēģināšu tagad atlikušajā laikā uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, Vācu industrijai ir atsauce uz uh, ražošanas uh, digitalizāciju, notiek sadarbība ar uh, eh, IIC, lai veiktu kopīgu darbu, bet nav kopīgas eh, integrētas Eiropas pieejas. Ko jūs darīt, lai tas mainītos? Otrs jautājums. Jūs pats teicāt, ka vajadzētu parūpēties par to, lai Eiropas tehnoloģijas jomas vienkārši netiktu pārpār, pārpirktas kaut kur citur, lai citas valsts tās nepārpirktu. Ko jūs varat darīt um, tā vietā, lai nu izteiktu dažas kritiskas piezīmes? Es vēl neesmu pabeidzis savu teikumu priekšsēdētāju kungs. Jūs jau ilgāk par minūtu runājat, pusotru minūti. Kolēģi varēja runāt ilgāk, saka Dutikofer kungs. Stim. Uh, jo kolīgi, Mr. Javor. Uh, jūsu kolēģis e, Javor kungs uh, zaudēja trīs minūtes no mūsu dārgā laika, neuzdod nekādu struktūrētu jautājumu. Un runātājs Butikofer kungs prasa būt godīgam arī pret viņu un ļaut viņam izteikties. Nākošais Rubikungs. Recht herzlichen Dank, Herr Präsident. Äh, ich würde mich dafür interessieren, dass wir ja derzeit. Paldies, priekšsādātāji! Ja mēs runājam par viesabonēšanu, to varbūt vajadzētu arī iekļaut darba kārtībā. Un es esmu arī apsolījis saviem vēlētājiem Rome like at home, tātad vienalga no kuras valsts jūs zvanāt, lai tas būtu tāds pats tarifs kā pašmājās. Uh, Un, ja mēs runājam par telekomunikāciju nozaru, tā joprojām paliek nacionālajās robežās bieži vien. Ja uh, uzņēmumi vēlas palikt nacionālajās robežās, mums jādomā, kā tad radīt šo digitālo uh, vienoto tirgu, ja telekomunikāciju operatori šajā tirgu neintegrēsies. Bet tehnoloģija. Uh, te ir nepieciešams tehnoloģijas, tātad arī telekomunikācijām jātiek harmonizētām, arī lai izmantotu 5G tīklu. Kā tad mēs varētu garantēt, lai visas Eiropas dalība valsts šeit būtu vienādā līmenī? Paldies! Uh, thank you very much! Paldies! Un nākošais Šafhauser kungs. Pavisam ātri, paldies priekšsēdētāji. Es eh, neapsūdzēšu jūs saistībā ar jūsu ziņojumu uz Ungāriju. Es domāju, ka eh, komisāram ir jābūt eh, labam komisāram. Man ir cits jautājums. Kāpēc Eiropas mākonī nav uzdot jautājumu par eh, pirmo Eiropas Savienības uzņēmumu. Kāpēc jūs pasākumos IT tehnoloģijās nesat mēģinājuši pilnībā panākt tādu Eiropas pieeju attiecībā uz software un hardware jautājumiem? Es domāju vairāk par mikroprocesoriem, par vienīgo uh, eh, vienību struktūru, Kāpēc jūs nesat eh, uzklausījuši attiecībā uz Eiropas mākonu, Eiropas industriju simtprocentīgi? Nevar īsti saprast, kāpēc ne. Paldies. Thank you very much. Paldies. Zoriņo kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu vairākiem šodien uzdotajiem jautājumiem saistībā ar digitālo darbu kārtību. Komisārs runāja par izaicinājumiem 5G un lielo datu jomā. Gal galā, tātad, ko mēs gribam nodrošināt? universālu pilnīgu pieeju internetam un vispārēju pieeju arī eh, digitālajiem instrumentiem, bet tas nozīmē, ka mums nepārtraukti ir jāattīst jaunas tehnoloģijas, un tehnoloģijas attīstās ļoti ātri. Divi jautājumi, kā mēs varam integrēt visas šīs darbības, tā lai mums eh, būtu eh, individuāla sava digitālā identitāte un integrēta sistēma. Un otram kārtām, ko jūs domājat par digitālo identitāti, balstoties uz pieprasījumu un nevis balstoties uz to, ko varētu piegādāt, nodrošināt uh, uh pakalpojums sniedzējs. Uh, nu, līdzīgi kā amerikāņi to dara. Paldies, priekšādātājs un pēdējais runātājs manā sarakstā Sanders Skundze. Paldies! Komisāra kungs, es arī gribētu uh, sveikt uh, jūsu panākumus, uh, darbību, digitālajā jomā. Pirms jūs ieradāties, mēs runājām par uh, uh, e-administrāciju un rīcības plānu. Šis plāns ir ļoti uh, pozitīvs un ir tīpaši nodredīgs būs mūsu pilsoņiem un uzņēmumiem, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Lai tas viss darbotos, komisāra kungs, Mm, tīri tādā vispārīgā digitālajā jomā nepieciešams, lai pastāvētu uzticamības faktors, un lai tas būtu, tad ir nepieciešama pirmkārt drošība. Tāpēc gribētu uzdot jautājumu, kādi instrumenti ir pieejami, lai uzlabotu drošību. Jūs jau runājāt jau par uh, certifikāciju, varbūt jūs varētu ka teikt kāds vārdus vairāk par to. Paldies! Paldies! Paldies mūsu uh, jautājumu uzdevējiem. Un tagad a, došu komisāru kungam iespēju atbildēt uz šo pēdējo jautājumu raundu un vēlreiz paskaidrošu Butikoferu kungam, jo tas bija pilnīgi negaidīti jāsaka no jūsu puses. Jums vajadzēja lūgt savu kolēģi Jārkungu iedot uh, jums savas trīs minūtes, un tad uh, varētu uzdot visus jautājumus. Tātad uh, priekšsēdētājs turpina. Tātad šāds komentārs uh, ir negodīgs. Un Butikofer kungs atbild, ka tas ir negodīgi. Tātad vārds komisāra kungam atbildēt jautājumiem. Es būtu begin äh, unser Copyright-Vorschlag angesprochen, bei dem andere Paldies. Jāsaka, ir vairāk priekšlikumu, kur ir eh, citas atbildīgās parlamenta komitejas, bet es gribēju pateikt sekojošo. Radošā ekonomika, radošā nozara Eiropā arī ir ļoti svarīga. Un, ja mēs runājam par šo priekšlikumu, ir jārada līdzsvars starp lietotāju interesēm, informāciju, mūzika, dziesmas, filmas. Viss, kas ir atrodams, ir jāizmanto, jālasa, jāskatās, jāklausās. Un ir jābūt arī godīgai atmaksai, tātad, lai uh, māksliniekiem tiktu samaksāts honorārs. Uh, scenāriju autoriem, rakstniekiem, filmas režisoriem, aktieriem, komponistiem, mūziķiem, dziedātājiem un visiem pārējiem. Un, ja mēs runājam par vērtībām, ir jābūt godīgai atlīdzībai. Un, protams, ir jāsaprot, kāda loma ir jāuzņems žurnālistiem, kas strādā laikrakstos un žurnālos. Uh, Ir ļoti labi, ka ITRA e komiteja arī runā par eh, radošo nozari, un tas ir jādara arī citām komitejām. Es tāpat eh, esmu vienmēr gatavs arī divpusējām sarunām. Raimond kungs prasīja, nu kā tad notiks šī portfeļa maiņa. Pagaidām nav izstrādāts priekšlikums, tātad kuram vajadzētu būt Bulgārijas kandidātam vai kandidātei. Jūs zinat, kāds ir politiskais klimats Sofijā tagad? Un jautājums, kuram tad vajadzētu uzņemties uh, digitālo ekonomiku un sabiedrību, kurš tad būs šis Bulgārijas komisārs? vai notiks komisijā rokāde, vai kaut kā citādāk tas tiks atrisināts. Priekšsēdētājiem tas ir jālēmī, kad visi komisijas locekļi būs uh, sasaukti un ņemot vērā uh, tātad uh, kandidātu profils, darba pieredze un vispārējo tiks izvirzīts atbilstīgais gan decembrī, gan arī pēc tam ar atpakaļējošu spēku esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem un arī piedalīties konsultācijās, ja tas būs nepieciešams, runājot par digitālo vienoto tirgu. Bonī kungs jautāja, ko dara dalību valsts, vai tās sadarbojas. Ja mēs runājam par konkrētām politikas eh, jomām, jā, padome ir visai atturīga runājot par um, likumdošanas eiropizāciju. Ja runājam par digitālo nozari, dalību valstis gan padomē, gan arī uh, darba grupās. Šodien uh, es jau biju divreiz padomē, tātad tur mēs redzam gatavību eiropoizēt šos. Uh, noteikumus un normas. Jo digitālajā jomā katra dalība valsts atsevišķi nav gana lieli, liela, lai varētu tikt līdzi tādai dinamikai, kas ir redzama ASV un Āzijas tirgū. Butikofera kungs uh, uzdev ļoti labu jautājumu. Es biju IIC uh, eh, Valdorf viesnīcā, tur notika sanāksme un. Jāsaka, ka būs maz nozaru, kur vienas dalība valsts nozare ir tik tālu pavirzījusies, kā Vācu platforma Industrija 4.0 Tādēļ es iesaku daudzām dalībvalstīm varbūt eh, domāt, ko darīt, un industrija 4.0 varētu kļūt par tādu kā visā pasaulē izmantojam mērauklu, un nu, tur var pievienot klāt vārds vai Austrija vai Itālija, bet es nezinu, vai vācieši gribēs šo. Uh, jēdzienu eiropeizēt. Bet, ja mēs runājam par platformas darbu, tas patiešām ir ļoti vērtīgs visai Eiropas uh, tautsaimniecībai kopumā. Un tādēļ mēs vēlamies šo platformu integrēt platformu platformā. Runājot par viedām rūpnīcām, industrija 4.0 un tās dalība valstis, kurās šāda platforma vēl nav izveidota, var jau iesniegt projektus, domājot par to, kas jau tiek pārunāts tagad Ungārijā, Rumānijā un citur, lai tiktu veidot šādas nacionālās platformas. Armstro, Arm un citi piemēri vai mums ir nepieciešams šāds Eiropas tiesības. Padomē tagad par to tiek diskutēts. Gada laikā tika lēmts par apmēram 1,8 miljardiem eiro, kas tika investēti, un arī, piemēram, robotikā ir investēts jau daudz līdzekļu un izpētes jomā mēs varam sadarboties tikai ar tādiem partneriem, kam ir Eiropā konkrētas platformas. Kukan ir ļoti, nu, tāds eh, pārliecinošs līders robotikas jomā, jo attīstības centrs ir Augsburgā. Tā tad eh, mūsu partneri var būt tie, kam ir filiāls vai nu, galvenie uzņēmumi Eiropā. Un ja mēs runājam par um, apvārsnis programmu pēc 2020. gada, uh, konsultācijas notiks ik pa diviem gadiem. Mums tātad arī pēc 20. gada šis pamatprincips ir jāievēro. Un uzņēmums, vienalga, kurš ir tā akcionārs, vienalga, kurš ir tā īpašnieks, ja šis uzņēmums nodarbojas ar izpētu un attīstību, ja tam ir partnerība Eiropā, tas ir uzņēmums, kas nozīmēs papildu vērtību Eiropas izpētes saimēji. Ja mēs runājam par instrumentiem Eiropas līmenī, eh, citi komisāri par to apspriedīsies. Es domāju, ka Eiropas industrijas politikai ir iespējas būt veiksmīgai. Mums jādomā par divvirzienu ielu. Uh, lai mūsu produktus varētu arī uh, pārdot citos tirgos, ne tikai šeit, bet noteikti mums par to būs iespējas vēl vēlāk apspriesties. Ja runājam par energoefektivitāti un energopatēriņu samazināšanu ar Smart Cities un Communities projektu palīdzību, mēs uh, sadarbojamies ar MOVE, GROW ģenerāldirekcijām. direkcijām e-connect eh, un arī citas eh, mums sniedz palīdzīgu roku un kopīgi ar valstīm mēs veidojam modeļu projektus, ne, eh, Neietekmējot nelabvēlīgi cilvēku uh, dzīves līmeni, mēs mēģinām samazināt energopatēriņu, sanējot ēkas, uh, lai, protams, dzīves kvalitāte paliktu iepriekšējā līmenī un domājot arī par uh, līdzšinējiem ražošanas apjomiem, mēs gribam samazināt gan energopatēriņu, tādā veidā arī samazinot CO2 emisijas. Rībiga kungs runāja par uh, vairumtirdzniecību un viesabanēšanu Nākamā gada 15. jūnijā ir paredzēts uh, atteikties no viesabonēšanas cenām. Ja mēs vēlamies to panākt līdz 15. decembrim jau likumdošanā un arī vairumtirzniecībā ir uh, jātiek spartiem attiecīgiem soļiem. Šeit ir arī zināma saikne abas eh, problēmas var atrisināt kopīgi un ar visu iesaistīto pušu piekrišanu. Pēdējā eh, nedēļa laikā esam sazinājušies ar Bērek, un tagad padomes komitejai ir jāveic konsultācijas par mūsu priekšlikumu. Ir runāts arī par godīgu izmantošanu, bet tur ir konkrēta problēma. Latvijā telekomunikāciju pakalpojumu izmantošanas cenas ir no apmēram tikai viena sastāvdaļa no īrijas cenām. Tātad īru pilsonis pēc tam, kad tiks atceltas viesabonēšanas cenas, nu cerams tas notiks, viņš, piemēram, nopirks kāda latviešu operātora sim karti, bet nedzīvos Latvijā, bet dzīvos da, du, joprojām Dublinā un viņš no Dublinas zvanīs vai nu, skatīsies kaut ko internetā uz savu mobilā telefonu, vai zvanīs no Dublinas uz Londonu vai uz Briseli, tad latviešu telekomunikāciju operatoram vairumtirzniecības nozarē vajadzētu uh, iepirkt nepieciešamo aparatūru par daudz augstākām cenām. Un ja šī ļaunprātīgā izmantošana pēdiņās, ja mēs gribētu to ap, apturēt bez 90 dienu ierobežojuma, tad mums vajadzētu visiem konsultēties, kā to kopīgi darīt un saprast, kā to atrisināt. Ja Latvijas uh, telekomunikāciju operators uh, Uh, tiks uzrunāts, nu, tad es iedomājos, ka Latvijas pārstāvis padomas darba grupā būs pret. Un uh, nesoties uz dažādām dalību valstu interesēm, tomēr esmu optimistiski noskaņots, ka nākamā gada vasarā mēs varēsim atteikties no viesabonēšanas cenām. Tālāk runājot par STM Runājot par mikroelektroniku un pusvadītājiem, es teicu, ka šie ir kopīgi Eiropas interešu projekti. Piecas dalība valstis - Vācija, Francija, Nīderlande un vēl divas ir iesaistītas. Un ar Austriju un Beļģiju tiek vestas sarunas. Pirms dažām dienām ar nozars pārstāvjiem mēs piedalījāmies konferencē. Uh, mēs tikām slavēti ar, par paveikto un pateicoties šādai partnerībai dalībvalstis ES un nozara, mēs varēsim patiešām panākt daudz un līdzekļi, kas ir piešķirti no ES budžeta, eh, piecās dalībvalstīs dubultojās. Ir arī vēl Infineon uzņēmums. Uh, Un, lai ņemot vērā Azijas uh, uzņēmumu lielo spiedienu, varētu šo uzņēmumu uzturēt pie dzīvības, mums ir jāiegulda daudz. Un pagājuši nedēļ ceturtdien konference Romā vainagojās lieliem panākumiem, un es esmu patiešām optimistiski noskaņots. Visu beidzot jāparūpējas, lai dalību valstis īsteno likumdošanu Es gribu runāt arī par kiberdrošību, jo tā mēs vēlamies atjaunot pilsoņu uzticēšanos. Viņi grib justies droši pret ekonomisko spiegošanu, teroristu uzbrukumiem un citiem. Uh, nopietniem pārkāpumiem, kas eh, ietekmē viņu dzīvi. Tādēļ ir jābūt Eiropas standartiem arī kiberdrošības jomā. Liels paldies par jautājumiem un komentāriem. Uh, thank you very much. Uh... Uzekungs turpina, liels paldies. Mēs ceram, ka varam jūs sastapt, komisārkungs, arī nākotnē, kā budžeta un cilvēku resursu. Uh, portfeļu turētāju, kā tika paziņots Eiropas komisijā, jūs mainīsiet amatu. Un tagad liels paldies par jūsu lieliski paveikto darbu un visiem panākumiem digitālās ekonomikas un sabiedrības interesēs, un paldies par mūsu pastāvīgo strukturēto dialogu starp ITRE komiteju un Eiropas komisiju, kur jūs pārstāvējat, komisār kungs. Liels paldies! Thank you. Good. Dargie uh, uh are... kolēģi, mēs esam nedaudz iekavējuši mūsu darbu. Tagad nākošais darba kārtības punkts ir zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušo siltumnīca efektu gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030 gadam. Mūsu atzinuma sagatavotāja ir Marisa Matijas, viņa pārstāv goja politisko grupu. Atgādināšu, ka emisijas zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušo siltumnīca efekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satverā ir paredzēta tikai Kyoto protokolā. Un Kyoto protokols uzliek ierobežojums Eiropas saimnībai un katrai dalībvalstī, jo ir jānodrošina, ka zemes izmantošana un mežsaimniecības stratēģijas nozare – nerada papildu emisijas. Un šīs nozares mērķis ir tālāk jātīsta Eiropas Savienībā. Un mums ir priekšlikums, kura temats ir šāds. Jānosaka, kā iekļaut šo nozari Eiropas Savienības un klimata ietvarā no 2021. gada. Itra komiteja sagatavos atzinumu Envi komitejai, kas ir atbildīgā komiteja šajā jautājumā. Vairāki aspekti zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maņā un mežsaimniecības nozarē ir ļoti svarīgi mūsu komiteja, piemēram, te runa par to, kā zemes izmantošanas izmaiņas ietekmē biomasu vai bioenerģiju un visas citas izēvielas mūsu rūpniecības nozarē. Mūsu kolēģe Marija Matijas aicina jūs uh, uzstāties, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs! Paldies par jūsu ievadvārdiem. Jūs ir, ir vairākas lietas, ko vēlos uzsvērt. Šis, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa par šo tēmu. Šis ir svarīgs jautājums. Šī apsvēruma dēļ manā skatījumā mums ir apsveicama komisijas iniciatīva, tās priekšlikums. Kā jūs sacījāt, šie jautājumi saistīti ar Kyoto vienošanās, Eiropas Savienības intervencija ierobežot, taču mums jāskatās, ko mēs varam darīt Eiropas tiesību aktu jomā, laikam pēc 2020. gada. Katrā ziņā mums ir vajadzīgi risinājumi, ņemot vērā, ka ir jāievēro Parīzes nolīguma prasības attiecībā uz klimata izmaiņa. Mēs neesam atbildīgā komiteja, un tomēr arī šajā tematā ir vairāki aspekti, kas jāņem vērā. Mēs izstrādājam tādu atzinumu. Es ieklausījos ēna referentos, viņu viedokļos. Vai mēs runājam par zemes izmantošanu, vai par zemes izmantošanas mājiņu, vai par mežsaimniecības, izman, mežsaimniecībā izmantoto zemi šeit, protams, ir jāapzinās, ka tas ir saistīts ar emisijām, tā tad arī ar šīs komitejas kompetences jomu. Tūlīt pat var sacīt, ka es piekrītu komisijas pieejai, un es ceru, ka tā tiks saglabāta arī Eiropas parlamenta turpmākajā darbā, Tātad es piekrītu šai pieejam, ka zemes izmantošana, zemes izmantošanas māja un mežsaimniecībā izmantoto zemju iekļaušana citās sistēmās, vai te būtu runa par emisiju kvotu sistēmu vai citu, nu katrā ziņā. Šeit ir atšķirīga sistēma, atšķirīga situācija, kas ir jāskata atsevišķi. Es domāju, Te ir jāuzsver tie jautājumi, kas saistīti ar enerģētiku, rūpniecību un transportu. Tāpat ir jāpatur prātā, ka šeit piedāvātās izmaiņas, proti ekonomika, kas būtu mazāk atkarīga no fosilā kurināmā, nedrīkst apdraudēt mērķus, kas ir izvirzīti uh, Uh, emisiju samazināšanas kontekstā, attiecībā zemes izmantošana, zemes izmantošana māju un mežsaimniecībā radušo siltumnīca efektu gāzu emisiju. Un vēl viens svarīgs jautājums ir lūk kāds. Mums ir jāņem vērā augsnes erozija un augsnes e, ietekme uz augsnī. Uh, ūdens iespaidā. Te ir jādomā par novatorismu, tātad bez eh, pētnie, bez rūpniecību, bez rūpniecības transporta nozīres arī pētniecība šajā nozarē būtu ļoti svarīga. Tātad mums jāņem vērā bioloģiskā daudzveidība un visas dimensijas, kuras es jau pieminēju. Treškārt, Cik man zināms, nu, tas gan ir uh, transversāls dabas jautājums. Caurskatāmības temats. Arī mēs savā kompetenci jomā uzskatām par savu pienākumu nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz uh, resursiem, uz izmantoto metodoloģiju Ne tikai tāpēc, lai mūsu rīcībā būtu laba informācija, bet arī, lai nodrošinātu, ka informācijas izvērtējums tiktu veikts godīgi un caurskatāmi dažādajās dalībvalstīs. Tātad šajā pirmajā viedokļa apmaiņā mm, nevēlos apgalvot, ka esmu izsmēlusi šo tematu. Es vienkārši vēlos ieklausīties citu politisko grupu kolēģu sacītē lai manā rīcībā būtu plašāka informācija, lai jūs varētu sagatavot atzinumu. Taču vēlreiz atkārtošu, viss, kas attiec uz transportu, rūpniecību un pētniecību un novatorismu, tam jābūt mūsu prioritātēm. Paldies! Eiropas Tautas partijas vārdā Ajuso kundze lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies atzinumu sagatavotājai par tās sacīto. Te ir pirmā viedokļa apmaiņa, un es tikai vēlos norādīt uz dažām bažām, kas manā skatījumā ir būtiski. Pirmkārt, šis priekšlikums ir cieši saistīts ar um, priekšlikumu par par eh, to darba kārtības punktu, kas ir saistīts ar eh, kopīgai, kopējiem centieniem emisiju samazināšanā. Tātad tā jāņem, jāņem vērā elastība, jāņem, mm, jā, jāskatās, kā attīstās citi priekšlikumi, kas saistīti ar šo tematu. Šis priekšlikums tāpat ir saistīts ar priekšlikumu par eh, siltumnīca efektu gāzu tirzniecības sistēmu. Emisiju tirzniecības sistēmu. Tātad šeit ir divi aprēķina periodi paredzēti no 2021. līdz 2025. gadam. Un eh, šī perioda laikā no nu, vienas dalībvalsts pats var pamest uz citu dalībvalsts. Pēc 2025. 2030. gada perioda apritē vai varēs pārnest šīs emisijas no vienas valsts uz citu vai uz vēlāku laiku, šo jautājumu vēl, vēlētos uzdot komisijai. Turklāt. Uh, mežu e, izmantotās koksnes uh, ražotāji, nu te ir tāda diezgan sarežģīta kalkulācijas sistēma izmantot. Atzinam sagatavotāji runāja par caurskatāmību, taču man rodas jautājums. Es vēlētos, lai tiktu izveidot kriteriju, kas būtu spēkā visam dalībvalstīm. Šī mums piedāvātā formula, tātad koksnes preces un atlikumi, tomēr var ietekmēt galīgo rezultātu. Un noslēgumā vēl viens jautājums. 280 miljonu tonu ierobežojums vai šis skaitlis ir palielināms? Šo jautājumu uzdot komiteja. Sijai. Lanā Trikundze, sociāldemokrāta vārdu, paldies! Man ļoti patīk, ka mūsu atzinumu sagatavotāji domāja par itre viedokli, jo tas būs mūsu atzinums Envi komiteja. Taču katreiz, kad mēs runājam par mežu, mēs arvien runājam par citiem jautājumiem, par lauksaimniecību un citiem. Tātad nav iespējams runāt par novatorismu nākotnē, vai enerģētiku un atjaunīgiem enerģijas avotiem, nedomājot par bioekonomiku. Manā skatījumā šīs komisijas priekšlikums ir labs pamats, un mums jārēģē uz Parīzes klimata pārmaiņu vienošanos. Un mēs zinām, ka visi biomateriāli arī var darboties kā, kā noplūdes vieta, taču mums vienalga ir jāņem vērā jaunu mežu stādīšanu. Un es atceros arī, ko Eiropas parlaments un šī komiteja sacīja par mežsaimniecības stratēģiju. Jo vairāk mežu nodrošina, vairāk šķiedrs, un tas radīt ne tikai enerģiju, bet to var izmantot arī novatoriskos bioproduktos, un uh, tas var nodrošināt jauns veids, kā mīkstināt klimata pārmaiņu ietekmi. Tātad komite, komisija varētu būt rauzīties uz nākotni, bet uh, komisijas dokuments skatās uz 1990. Uh, 2000. gadu. Man vairāk patiktu, ja būtu skatījums nākotnē, ko mēs varam darīt ar šo zemi. Viss šis aplēs ir ļoti nopietns. Šodien mēs arī runājam par elastību. Vēlos šeit uzsvērt, ka tā ir tikai viena lieta - zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa. Un šie mērķi, kas ir katrai dalībvalstī. Tātad mums jāskatās uz pl plašāku kopainu. Tad lielākā motivācija no manas puses ir, ka mums jāskatās uz viņas stīvu labākam izmantojumam un uh, uz ražošanu, kas ņemt vēr, eh, vērā izēvielas, eh, vides aspektus, eh, pārtiku un visu, ko arī mežs var piedāvāt. Paldies! Paldies! Un nākošais Aldas vārdā Federlī kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī referents kundzei par sākotnējiem komentāriem. Pilnīgi neapšaubām, ka šis fails būs ļoti svarīgs darbā kas saistīts ar cīņu pret klimatiskajām izmaiņām. Bet eh, tāpat ir jānodrošina, lai mēs neradām eh, tiesisko regulējumu, kas eh, ir šķērslis ekonomikai, kā jau komplēnātī kundrs teica. Ir zināmas atbildības un pienākumi, kas no tā viss izriet. Mēs šobrīd ļoti maz zinām, ko varētu meži dot, tāpēc mēs gribētu arī kaut kādu aizstāšanu gribētu paredzēt. Teiksim, šobrīd ir eh, ķīmiskās vielas, kuros tiek izmantotas fosīlās vielas, ja tos varētu iegūt eh, no šķiedrām un varbūt attīstot kaut kādu ražošanu no, no mežiem. Mēs eh, redzam, ka, piemēram, audumu tekstilu jomā celuloze arvien vairāk tiek izmantota tapt arī uh, kokvilnas uh, ražošana, tur izmantotie resursi. Uh, neapšaubāmi likumdošanas skars mēžu joma Eiropā. Mēs tikai nedrīkstam likt šķēršļus saviem tirgiem un darba vietām un Tāpat jādomā par lauku reģioniem, un uh, meža sektors, protams, ir dod ļoti daudz uh, mūsu ekonomikai Somijā, Austrijā, Zviedrijā. Es zinu, ka meža dod ļoti daudz arī valsts ieņēmumu jomā, piemēram, uh, apmēram eh, mežsēmniecības industrija Zviedrijā ir četreiz vairāk vērtības eh, radījusi nekā uh, eh, automoto industrija. IPCC ceturtais novērtējums ziņojums tur bija rakstīts, ka uh, mežu uh, palielināšana, tāpat laikā ilgspējīgā veidā ražojot kokmateriālus, uh, Tāpat ir ilgspējīgā veidā jānodrošina ietekmes uz vidi mazināšana. Bet ir svarīgi aprūkot arī aprēķinus, jo ja mēs eh, rēķinām ietekmi uz vidi, tad ir nepieciešams arī noteikumu kopums eh, šiem aprēķiniem jānodrošina, lai arī tur tiktu ņemts vērā tas, mm, ka mēs mežus pārvaldam atšķirīgi un eh, šis aprēķins nedrīkstētu radīt šķēršus dažās Eiropas daļās Eh, šobrīd eh, ir centieni atkal apmežot, piemēram, īrijā, tāpat arī eh, Somija, Zviedrija. Pēdējos 150-200 gadus ir um, aktīvi audzējušos meža resursus visā kontinentā. Mežsaimniecības sektors palielinās, pieaug, bet ir valsts, kurās uh, atmežošana, meža izciršana ir problēma, un mums ir jāņem vērā šīs reģionālas atšķirības. Paldies! Nākošais runātājs zaļo grupas vārdā Jāvarkungs. Paldies priekšsādātāji, paldies referentei par darbu. Mēs runājam par komisijas priekšlikumu, lai UNFCC sektoru iestrādātu klimata pārmaiņu politikā. Mēs visām vērtējam priekšlikumu pozitīvu, bet tomēr ir iespējas arī tālākiem uzlabojumiem. Pavisam īsi gribētu atsauciet uz LULUCEF regulējumu trīs aspektiem, uz kuriem mums vajadzētu likt uzsvaru. Pirmkārt, ir ambīciju līmenis. Jānodrošina LULUCF sektors atbilstoši dod ieguldījumu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības starptautiskās saistības Parīzes nolīguma ietvaros. Meži ir ļoti būtiski, mazinot ietekmi uz vīdi. LULUCF regulējumam ir jābūt ambiciozākam šai sakarībā. Īpaši uh, ņemot vērā, ka meži ir negatīvo emisiju avots. Emisiju Eh, šai likumdošanai jābūt reālam instrumentam, lai veicinātu mežu lomu, tā lai tie varētu uzturēt, uztvert vairāk CO2. Tas ir izšķiroši svarīgi, ja mēs gribam uh, mazināt sasilšanu par 1,5 grādu. Tālāk, vienkārši uzskaits, vienkāršāk uzskaits noteikumi. Kaut gan komisijas priekšlikums uzla, uzlabo šos eh, uzskaits nosacījums, tomēr pastāv trīs grāmatvedības uzskaits metodas, un tas eh, mazina sistēmu caurskatāmību, un tad tur var atkal rasties kaut kādas eh, iespējas. Tālāk, ilgspējīga biomasas izmantošana ir ārkārtīgi svarīga, lai LCF priekšlikums eh, pieļautu tikai ilgspējīgu biomasas izmantošanu vidē visdraudzīgākajā veidā. Tas nozīmē, kad netiek atkārtot izmantoti uh, Eiropas uh, oglikļu uzkrājumi, bet uh, vienkārši, lai notiktu ilgspējīga mēžu pārvaldība un tā, to varētu izmantot arī biodegvielas ražošanai. Secinājumā gribētu teikt, ka LUZEF ir ļoti svarīgs eh, elements 20. Eh, 30. Mm, gada stratēģijas ietvarā, un eh, es arī turpināšu sadarboties ar itri kolēģiem, ar referentu un ēnu referentu, lai uzlabotu LULCF priekšlikumu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, par jūsu komentāriem un goja grupas vārdā Količeka kungs, vicepriekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vairāk praktiski raksturu komentāri. Protams, ieguvuma aprēķini oglekļa uztveršanā mežu gadījumā ir ļoti svarīgs jautājums. Mežiem Zviedrijā ir ļoti īpaša loma, un tā ļoti atšķirās no, piemēram, no Dienvidu Itālijas vai Spānijas, jo kompensācijas mehānismi ļoti atšķirīgi. Vienīgā lieta, ko es varētu ieteikt, ir aprēķins šim koksnes elementam, jo mēs varam aprēķināt to. Balstoties uz vienu un to pašu pieņēmumu gan ziemeļu, gan uh, dienvidu reģionos. Centieni uzlabot uh, CO2 uh, bilanci, veicot uh, apmežošanu, tas ir svarīgi arī ārpus Eiropas Savienības. Piemēram, Alžīrijā bija liels projekts apmežot eh, Sahāras eh, ziemeļu pašu augšējo daļu. Un tas, zināmā mērā, skāra arī Maroku un arī Gobi eh, tūkstneša dienvidos. Ķīnieši cenšas attīstīt apmežošanu, jo tam būtu ietekme uz lielām pilsētām, kā Pekina, piemēram, un citām. Jautājums ir sakojošs, cik lielā mērā šie apmežošanas projekti, kas notiek dažādās pasaules eh, daļās, cik lielā mērā tos vajadzētu iekļaut šajā ziņojumā. Un vēl viens komentārs. 70% procentu pasaules ir okeānā, Atlantijas okeāna vidū. Ir uh, milzīgi tādi kā plastmasas, plastikas uh, sastrēgumi, putis tādi kā ledāji. Tā ir tāda kā nekuriena, kurā koncentrējas visi šie atkritumi, kas ir nonākuši okeānā. Šī plastika, plastikas materiāli ir visur okeānos, to virspusē un šis Atlantijas rifs ir lielāks kā visa Ukrainas teritorija, piemēram. Tā ka mums vajadzētu domāt par potenciāliem racionāliem risinājumiem, jo tas ir reāls apdraudējums mūsu planētai. Protams, šī rifi, kas veidojas šīs salas, tas nozīmē, ka uh, dzīvība tur nevar attīstīties normālā veidā. Paldies, un nākošais Šons Kelijs. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, es pozitīvi vērtēju vispārējos komentārus un šķiet, ka mēs visi esam daudz maz viensprātis un man ir liels prieks uh, arī, ka varēju pārstāvēt um, parlamentu Marakešā. Tas uh, ir ļoti pozitīvi, ka tagad mēs varēsim virzīties uz priekšu un īstenot uh, tās eh, apņemšanās, ko mēs izteicām Parīzē un kas tika atkārtots arī Manakešā, un eh, signālam jābūt pilnīgi skaidram, ka jebkuram ekonomikas sektoram ir sava loma un nevienu jomu nevar eh, izņemt ārā, izslēgt, un mēži, protams, tiem ir milzīga loma spēlējama, gan mīkstinot šo emisiju ietekmi un arī enerģētikas jomā, piemēram, biomasas jautājums. Vairāki kolēģu komentāri tik tiešām būtu atbalstām un uzsvaram. Pirmkārt, aprēķini, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Ir jābūt atbilstošiem aprēķiniem. Un īpaši saistībā ar biomasu. Ir tendence teikt, jā, ļoti jauki, atjaunīgie resursi un tā tālāk, bet ir jāprēķina, jāveic aprēķini ekonomiskai darbībai, tātad no audzēšanas, eh, ciršanas un tā tālāk, un tas viss ir ļoti būtiski to visu iekļaut. Tāpat arī jāaplūko meža kā aprits ekonomikas sastāvdaļa no šī viedokļa, tātad dabīgais, produktīvais cikls, kamēr eh, šos resursus vispār var izmantot. Un, eh, protams, jā, risinājumi attiecībā uz šķiedrām, audumiem, to visu būtu jāņem vērā un jādomā par to. Un tas viss, protams, saistās ar CAP. Eh, kaut kā rādītāju griestiem. Mums ir nepieciešama atbilstoši stimuli eh, apmežošanai īpaši tādās vietās, eh, kuras šobrīd netiek izmantotas nekādam peļnesīgam veidam, teiksim, lai aizinātu lielopus eh, vai citus. Un, eh, Šajā zonās būtu iespējams eh, šo līdzsvaru mainīt, veidzot apmežošanu. Katrā ziņā šis būs labs sākums punkts. Paldies, Varmhain kungs, kurš uh, vada zemes izmantošanas un eh, inovāciju eh, sādaļu no DG Climate. Vārds jums paldies! Paldies par iespēju eh, šodien īsi reaģēt komisijas vārdā šajās debatēs. Mēs novērtējam to, ka ITRA komiteja aplūko šo jautājumu jau ļoti saulaicīgi procesa sākumā zemes izmantošana un uh, Eh, izmaiņas eh, zemes izmantošanā, tas viss ļoti ietekmē klimata politiku un tās izmaiņas. Gribētu norādīt, ka šis dosie nav pilnīgi jauns. Eh, tas jau mm, tiek regulēts Kyoto protokola ietvaros un mēs arī strādājam pie regulas šajā jomā, cenšamies šo dosiju iestrādāt arī klimata politikas jomā. Lieta ir tāda, ka ir nepieciešami uzskaitas eh, noteikumi, lai labāk iegūtu datus un informāciju par to, kas eh, faktiski notiek eh, emisiju jomā saistībā ar dažādām darbībām. Mēs esam jau panākuši progresu un jaunais priekšlikums šobrīd uh, ietver tās saistības, kuras ir Kyoto protokola ietvaros, un tas tiek attiecīgi iekļauts 2030. gada klimata enerģētikas mērķos. Un mēs gribētu, lai arī šis sektors, tātad eh, zemes izmantošana, zemes izmantošanas izmērs un mežsaimniecība, lai tas arī tiktu piemērots eh, un lai katra dalībvalsts mm, to izmantotu emisiju mazināšanai. tiek veicināta aktīva mēžu apsaimniekošana, un uh, tā, protams, ir laba un noderīga lieta arī klimata ziņā, jo tādā veidā mēs palielinam to elementu, stiprinam to elementu, kas uh, var ražot tātad vairāk koksnes koku, kas var aizstāt savukārt fosīlos uh, materiāls nabots, tā ka tam, protams, ir acīm redzam pozitīvi aspekti. Bija vairāk jautājumu uzdot, kā šie koksnes produkti var būt viens no elementiem kāds arī minēts priekšlikumā, kā viņiem varētu būt šī pozitīvā ietekme. Kā to visu varētu ņemt vērā, eh, nosakot eh, iegūto materiālu apjomu Tātad eh, šie iegūtie koksnes produkti, aizvietošanas princips, kā tas viss eh, darbotos, eh, tam visam varētu būt pozitīva ietekme. Bija jautājumi arī par saiknēm starp zemes izmantošanas priekšlikumu un lēmumu par kopīgiem centieniem šo iniciatīvu. Tas ir vērsts 290 miljoniem tonu. Esam veikuši ļoti uzmanīgu izvērtējumu. Uh, par šo daudzumu, par šo apjomu, arī ar to saistīto ietekmi esam novērtējuši. Un trešais aspekts, kurš eh, jautājums, kas te tiek uzdots, ir eh, uzskaits noteikumi un eh, mēžu references līmeņi. Es domāju, ka te mums ir unikāla pieeja, jo mēs ierosinam dalību valstīm turpināt tā uz priekšu projicēt šīs, šos references līmeņus, un mēs jau testējam šo pieeju periodā līdz 20. gadam mēs jau redzam labus rezultātus, jo tas ļauj dalību valstīm e, ņemt vērā specifiskus e, meža apstākļus e, konkrētajā valstī. Paldies par visiem komentāriem, ko esam saņēmuši, un mēs ceram tālāk izvērst sadarbību ar ITRA komiteju šajā dosie. Paldies, Maķieskundze tagad. Jūs gribat eh, vēl noslēgt kaut ko? Jā? Sim, sim, prezident. Eh, é óbvio que na introdução. Paldies, priekšsādātāji. Savā ievadā es eh, neminēju vēl visus svarīgākos jautājumus. Lieta ir tāda, ka visam ir savi mm, ierobežojumi, cik var pateikt daudz vienā atzinumā, nu, jebkurā gadījumā. Runātāji atsaucās uz vairākiem fundamentāli svarīgiem jautājumiem, pa, kurus es arī taisos ņemt vēlā, vērā. Jautājums par emisiju aprēķināšanu, te jau tika uzdot jautājumu arī par aprits ekonomiku. Tātad Man šķiet, ka visi runātāji, kas izteicās, izteica ļoti noderīgus uh, ieteikumus, lietas, ko es noteikti varētu iestrādāt atzinumā. Protams, ņemot vērā iespējas tā, ka paldies visiem par izteiktiem komentāriem. Paldies laika grafiks tālākajam darbam. Projekta atzinuma izskatīšana 22. 23. marts. Tad grozījuma iesniegšanas termiņš un balsojums itrē 11. mājas, balsojums NV komitejā kā atbildīgajā, kā galvenajā komitejā 22. jūnijas. Balsojums plenārsēdē. Nu, to mēs vēl redzēsim, par to vēl šobrīd nav lēmums pieņemts. Liels paldies, un tagad varam pāriet pie pēdējā darba kārtības jautājuma šajā pēcpusdienā, šajā vakarā. Itra komitejas brauciens uz Portugālu un Spāniju. 2. 4. Eh, novembris 2016. gads eh, pārskats sniegšana un delegācijai bija paredzēts uzzināt par eh, problēmām, bet arī uh, pozitīviem sasniegumiem uh, divās dienvidu perifērajās valsts, perifērijā, perifērijālās valstīs. Es nezinu, kāpēc viņas sauc par perifērām valstīm. Man liekas, ka tās ir Eiropas pašā sirdī, saka priekšsādātājs. Nu, varbūt, ka te ir kāds pārpratums. Uh, apvārsnes 2020 ietvaros, eh, izstrādājot īstenošanas ziņojumu par apvārsnes 2020. Tātad šāda ir tēma. Eh, Gaidam šo pārskatu par Eiropas centru. Eh, Ruijas kundze, mūsu komitejas locekle no sociālistu grupas, viņa ir delegācijas, bija delegācijas vadītāja, un viņa mums pastāstīs visu par to, ko viņa vēlas teikt par šo braucienu, kas bija tik ļoti svarīgs itre komitejai. Un es gribētu lūgt tulkus, saka priekšsādātājs. Tātad visi kārtībā ar tulkojumu, saka priekšsādātājs. Gracias, señor presidente. Bueno, nuestro deseo será que estos países periféricos o meridionales también estén en el corazón. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka tie ir Eiropas periferie reģioni, varbūt geogrāfiski, bet tie atrodas pašā uh, apvērsnes 2020 programmas sirdī. Mēs devāmies uz šiem reģioniem, lai skatītos, ko darīt to uzņēmumu labā, kas nu, nav pārāk aktīvi iesaistījušies uh, apvērsnes 2020 uh, projektu apguvē. Mēs gribējām pastīties, kas tur notiek uz vietas uh, un sniegt varbūt arī priekšlikumus. Pirmajā dienā mēs tikāmies ar izpētes un zinātnes fonda pārstāvjiem, ar Nacionālo aģentūru darbiniekiem un ar Portugāles vienības pārstāvjiem, kas uh, nodarbojas ar mežsaimniecības uh, ūdens apgādes un citiem jautājumiem. Portugāles zinātnieki mums pastāstīja sekojošo, ka ir ļoti sarežģīti iesaistīties konkrētās privātajās partnerībās, privātajās publiskajās partnerībās un arī INI projektos. Uh, Viņi teica, ka vajadzētu padomāt par iespēju finansēt arī mazākus projektus. Viņiem radās priekšstats, ka šī izpētes kopiena vai e, publiski privātās partnerības ir izveidotas tā, ka viņi tur nevar piedalīties. Tad mēs tikāmies ar Spānijas ierēģiem, viņi teica, ka ir nepieciešams vairāk caurskatāmības e, izskatot e, subsīdiju piešķiršanu. Dzirdējām arī bažas par to, ka tagad bieži subsīdijas tiek aizstātas ar aizdevumiem, jo īstenībā šie pasākumi ir domāti dažādiem mērķiem un uh, ir atbilstoši konkrētām iestādēm, bet tas ir jāņem vērā pirms tiek piešķirti eh, līdzekļi un, ja, piemēram, eh, subsīdijas tiek aizvietotas ar aizdevumiem. Tālāk, ja runājam par priekšlikuma uh, izvērtējumu tika lūgts nevien vairāk caurskatāmības, bet arī tāda precīzāka izvērtēšana, kas ņem vērā patiesos problēmu jautājumus, vairāk skaidrības. Un tie, kas ir iesaistīti projektu veikšanā, vēlas arī patiešām tādu atgriezinisko saikni, kaut kādu reakciju par to, cik labi ir īstenoti viņu projekti. Un tāpat tika uh, lūgts vairāk precizitātes par jēdzienu starpdisciplinaritāte. Tālāk, ja tiks īstenotas programmas, ir jādomā arī par vairāku disciplīnu labāku saspēli. Apvārsnes 2020. ir ņēmis vērā šo starpdisciplināro pieeju, bet eh, to visu nevar pakārtot tikai tādām īstermiņa ekonomiskajām interesēm. Tāpat man lūdza arī runāt par ārējiem dienestiem un jāsaka, ka pietrūks tādas pietiekami labas paredzamas programmēšanas, runājot par apvērstu 2020 un struktūru fondu izmantojumu. Ņemot vērā struktūru fondu arhitektūru, ir grūti vienlaicīgi izmantot abu fondu līdzekļus. Mums lūdza arī uh, rīkoties demokrātiskāk apvērsnes 2020 ietvaros, lai varētu vairāk palīdzības sniegt MVU, tādā veidā veicinot to konkurēt spēju. Apvērsnes 2020 ir arī paredzēt, eh, paredzēts finansējums ļoti ienesīgiem izpētes eh, lauciņiem, bet jāsaka, ka reģioniem, kas atrodas Dienvidu Eiropas perifērijā, ir ļoti grūti tur piedalīties. Mēs bijām arī Kadizā, Spānijā, mēs tikāmies ar eh, vairākiem vadošo institūtu pārstāvjiem, kas strādā uh, pie jūrniecības un zivsaimniecības jautājumiem mēs tikāmies arī uz, mēs devāmies arī uz universitāti, kur strādā pētnieki no visas pasaules, arī no Austrālijas, no Mārokas, un tika runāts par tādu zilo dimensiju, proti to, kas saistīts ar jūru, ar ūdeņiem, eh, apvērsnes 2020 ietvaros. Izskanēja arī lūgums veidot privāti publisko partnerību zilajai izaugsmē, domājot par jaunu sociālo grūdienu šajās pētniecības jomās. Uh, Spānijā un Portugālē ir MVU, kas bieži vien ir mazāki par uh, citās dalību valstīs esošajiem. Tādēļ ir jādomā par tādiem nu, vidus izmēra projektiem, kas būtu pa zobam šiem uzņēmumiem. Ir jādomā par to, ka arī nav pietiekami daudz um, uh, saskaņotības vai tādas iepriekšējas sarunāšanas starp uzņēmumiem un izpētes uh, institūtiem. Ceturtajā dienā mēs devāmies uz iestādēm Andalūzijā, tikāmies ar vietējo administrāciju un arī ar tehnoloģijas un rūpniecības inovāciju centra priekšnieci. Mēs uh, gribētu tagad uh, atsaukties uz vairākām atziņām. Andalūzijas valdība, kā arī Portugāles pārstāvi piedalījās šajās uh, tikšanās reizēs un ir jārunā par to, ka papildināmības efekts nav labi savienojams ar struktūra fonda pasākumiem. Ar struktūra fondu līdzekļiem citreiz tiek uh, aizstāti uh, izpētē paredzētie līdzekļi un šī kopīgā saspēle tad vispār nav uh, realizējama. Mēs dzirdējām arī lūgumu vienkārši, nu, lai šie līdzekļi netiktu tā mētāti no viena pīlāra uz otru, bet, nu, lai tie būtu savstarpēji cits, viens otru papildinātu. Dažādi izpētes institūti, vietējie kooperatīvi, vietējās iestādes mums. Uh, sniedz ļoti daudz informācijas, viņi stāstīja par dažādām problēmām, kas ir sastopamas Portugālē un Spānijā, bet jāsaka, ka Portugāle nav tik eh, aktīvi iesaistījusies šo programmu apguvē. Spānija tomēr ir tālāk, un jāsaka, ka Spānija no tehnoloģijas eh, centra arī saņem uh, atbalstu. Tas ir Nacionāls izpētes centrs, kas arī veic uh, koordinācijas funkcijas. Tādā vīzē Spānija labāk var piedalīties apvārsnes 2020 programmās. Paldies! Obrigado, Sr. Presidente. Eu não integrei a, a missão oficial, eh, mas como Paldies, priekšsādātāji. Es nebiju šajā oficiālajā delegācijā, bet kā ievēlēts uh, Portugāles deputāts, es arī piedalījos šajā komandējumā. Es piedalījos šajās uzklausīšanās, ko organizēja Portugāle manā dzimtajā zemē. Tas bija ļoti vērtīgi, mēs saņēmām daudz svarīgu uh, ierosmju, un uh, Ruīsas kundze jau pietiekam labi atspoguļoja šo pasākumu norisi. Bet es tikai gribēju pavēstīt divas ļoti svarīgas domas pirmām kārtām finansējums tādiem starpdisciplināriem projektiem. Jādomā par izpētes un inovāciju sociālajām sekām. Uh, tās ir jāuzsver uh, vairāk un ir, protams, jāsaglabā izpētes centri, to funkcijas, ir jābūt arī pieejamai informācijai par izpētes uh, ieguvumiem un sasniegumiem. Protams. Šie top projekti ir ļoti svarīgi, bet ir jādomā arī par tiem projektiem, kas, tā teikt, vēl ir bērnu autiņos, un tiem arī ir bieži vien tādi dzinuļi nepieciešami. Mums ir jārada fundaments šo projektu eh, īstenošanai. Mēs nevaram skatīties tikai uz rezultātiem, jāskatās uz pašu sākumu posmu. Un, ja mēs runājam par projektiem, kas cerams nākotnē nesīs uh, augļus, uh, jā, tas ir ļoti jauki, bet mēs nevaram tā mm, ierobežoti domāt. Un vēl papildinot Solidādas teikto, ir jāturpina paplašināt sadarbība, uh, arī jāparūpēs par valstīs pieejamā finansējuma papildināšanu ar Eiropas finansējumu. Uh, Ir, piemēram, vidusjūras uh, izpētes fonds, uh, tur līdzekļi tika samazināti, bet mums ir uh, jāsadarbojas vairāk, mums ir uh, jāparūpēs, protams, par attiecīgām normām, un uh, tā mēs varam arī uh, salikt pareizos akcentus, un katrā ziņā šīs uzklausīšanas bija ļoti labas, un mēs tā arī labāk varam saprast, kā cīnīties pret problēmām. Paldies, jā. Prīma, jā, prīma projekts, um, inovācijas un izpēte, tā ir abreviatūra. Matjās kundze, paldies priekšsēdētāji. Paldies. Solidādāji par mums pastāstīto. Es nevarēju piedalīties šajā komendē, komandējumā, lai gan arī strādāju pie ziņojuma par uh, apvērsnes 2020 programmu. Es gribēju pateikties uh, referentei par šo ziņojumu. Viņa ir ņēmusi vērā ļoti daudz uh, no mūsu ieteiktā. Uh, Mēs jau par to esam runājuši arī darba grupā. Un mm. tas man līdz ar to nebija nekāds pārsteigums. Runājot par 2000, eh, apvārsni 2020, ir eh, jāsecina, ka ļoti daudzas problēmas joprojām nav atrisinātas. Vidusposma pārskata laikā ir beidzot jāatrisina šis eh, izpētes un struktūra fondu līdzekļu kombinēšanas uh, paradoks, un mēs nevēlamies šāda, lai šāda situācija atkārtotos, bet, protams, tādēļ ir eh, jārīkojas. Papildinātība. Mēs nedrīkstam domāt, eh, ka vienkārši eh, līdzekļi, kas paņemti no viena portfeļa, var tikt aizstāta līdzekļiem no cita portfeļa. Uh, Ir arī labāk jāiesaista MVU, tas bija mūsu moto strādājot pie apvērsnes 2020 iniciatīvas, bet man ar nožēlu jākonstatē, ka līdzekļi, kas ir domāti uzņēmumiem, ļoti reti sasniedz tieši MVU kases, lai gan tie īstenībā ir lielākā daļa no mūsu tautsaimniecības mugurkaula. Līdzekļu decentralizācija joprojām ir klupšanas akmens, jo centralizācija joprojām ir ir pārāk spēcīga. Mēs vēlējāmies arī vairāk uzsvērt konverģences nozīmi. Mums noteikti vajadzētu savā ziņojumā to paturēt prātā. Konverģence, mēs vēlamies to panākt. Mēs nevēlamies, lai visu laiku tikai vieni un tie paši institūti un viens tās pašas nauda eh, valstis var izmantot šos līdzekļus. Un visu beidzot, mēs jau esam dzirdējuši daudzus ziņojumus par apvērsnes 2020, esam tos pirms tam rakstījuši, un tagad ir tikai viens ziņojums. Bija viens ziņojums kas eh, bija veltīts tikai un vienīgi eh, iesaistas iespējām, un kolēģi runāja par kādu ļoti svarīgu jautājumu. Šie mm, piedalīšanās noteikumi ir jāpārskata. Jāsaka, ka attiecībā uz universitātēm nevar būt tādi paši at, noteikumi kā attiecībā uz uh, lieliem koncerniem. Ir ļoti atšķirīga, atšķirīgi šie izējas punkti un lūdzu paturiet to prātā un pārskatiet uh, šīs normas, lai tas viss varētu uh, gal galā vainagoties panākumiem. Paldies, dāmas un kungi! Tas ir pēdējais mūsu darba kārtības punkts. Rīt tiekamies deviņos koordinatoru sēdē un desmitos balsošana. Paldies! For being so patient. Paldies par pacietību.